Hello, dear colleagues. Godātie kolēģi, sāksim sēdi. You should take the one to your left, otherwise you're not on the camera thing. Abbiamo concluso stamattina al termine dei lavori della Commissione anche la... Godātie kolēģi, šorīt pēc mūsu komitejas sēdes notika koordinātoru sēde. Nu, mums bija darba kārtība, un es pavisam īsi aprakstīšu tos lēmumus, kurus savā sēdē pieņēma koordinātori. Pirmkārt, eh, par eh, jaunas procedūras ieviešana attiecībā uz apšaubāmiem jautājumiem, kas tiek nosūtīti parlamentam. Uh, Mēs piekritām sekretariāts sagatavotajai procedūrai un tās ieteikšanai. Šī procedūra jums visiem ir izdalīta. Sākot ar nākamo komitejas sēdi, šī jaunā procedūra stāsies, nevis stāsies spēkā, bet tiks piedāvāt kā saraksts un komitejas deputātiem būs iespēja balsot par tiem. Juridiskais dienests mūs informē, ka Viņi ir jau snieguši savu komentāru par procedūrām, kas ir bijis spēkā sešas mēnešus. Ir uh, iesniegts lūgumraksts numur 0301 par Smoļenskas uh, gaisa katastrofu. Koordinātori, pamatojoties uz to informāciju, kas sniegta, nolēma sekojošo. Informācija tika iesniegta gan no juridiskā dienas, gan no komisijas puses. Tātad koordinātori nolēma slēgt šo te lūgumu rakstu un iekļaut to sarakstā B. Vai jūs vēlaties izteikties par šo jautājumu? Uh, yeah, yes, indeed, thank you. Jā, paldies, priekšstādātāji. Man ir trīs jautājumi, kurus es šeit gribētu pieminēt. Pirmkārt, par Smolenskas jautājumu. Gribu atgādināt kolēģiem, ka juridiskā ekspertīze, ko mēs saņēmām no parlamenta dienestiem, bija, nebija negatīva. Un lūgumraksts tika uzskatīts par pieņemamu koordinātoru sēdē. Tas ir pirmais komentārs. Otrs komentārs. Ne Čičester kungs, nedz arī es nevarējām piedalīties koordinatoru sēdē šorīt. Tādēļ mēs lūdzām šīs debatas pārcelt uz kādu citu jautājumu. Mūsu lūgums tika noraidīts. Mani tas pārsteidza, un varētu teikt, ka es to uzskatu par nepieņemamu jo mēs vēlējāmies izteikt savu viedokli par šo lūgumrakstu. Ja vien kāds aicina pārcelt jautājumu izskatīšanu, jo viņš nevar ierasties koordinātoru sēdē, tad parasti šis lūgums tiek apmierināts, un šoreiz tas tika ignorēts. Trešais komentārs ir šāds. Gribētu atgādināt godātajiem kolēģiem, ka lūgumraksts, par kur mēs šeit runājam, kā jau es teicu, pirmajā piegājienā tika paziņots par pieņemam lūgumrakstu. Otrakārt jāņem vērā, ka to ir parakstījis pusmiljons cilvēku gan manā valstī, gan ārzemēs. Iespējams, ka pat vairāk nekā pusmiljons saraksti ir šim lūgumrakstam. Agrāk nekad vēsturē nav bijis tā, nav bijis tāda gadījuma, ka lūgumraksts kas tiek uzskatīts par pieņemamu un kas ir tik ārkārtīgi svarīgs lūgumraksts, ir bijis noslēgts bez līgu, lūgumrakstu parakstītājiem sniegtās iespējas organizēt uzklausīšanu parlamentā. Es uzskatu, ka tas ir gandrīz vai skandāls šoreiz. Gribētu aicināt godātos komitejas locekļus un arī priekšsēdētājs kundzi tomēr noraidīt koordinātoru priekšlikumu, neizskatīt šo lūgumrakstu. Es uzskatu, ka autoriem ir iespēja vismaz, jādod iespēja vismaz tikt uzklausītiem. Es negribu jau pāragri pieņemt kaut kādus secinājumus, bet domāju, ka mums ir noteikti jāļauj šiem cilvēkiem izteikties. Viņiem ir tiesības uz taisnīgu un godīgu attieksmi. Un tādēļ mans lūgums godātajiem deputātiem un komitejas locekļiem ir noraidīt koordinātoru sapulcē pieņemto priekšlikumu. Paldies! Paldies! Pirms es dodu vārdu Jāra kungam, gribētu teikt, ka koordinātoru lēmums tika balstīts uz trim apsvērumiem. Pirmkārt, Eiropas komisija ir izsniegusi atzinumu, saskaņā ar kur Eiropas iestādes nav kompetentas lemt šo jautājumu. Otkārt, šobrīd notiek tiesas izmeklēšana, un mēs nevaram neko darīt tajā brīdī, kad notiek šī tiesas izmeklēšana. Tātad mēs varētu šo lūgumrakstu izskatīt tikai pēc tam, kad tiesa būs nākus klajā ar savu spriedumu. Un treškārt ir saņemts atzinums no juridiskā dienesta, kurā arī ir teikts, ka Eiropas Savienībai nav kompetences šajā jautājumā. Un šie bija tie trīs pīlāri, uz kuriem balstījām koordinātoru lēmumu iekļaut šo lūgumrakstu B sarakstā. Tas ir pieņemams, bet tiek uzskatīts par aizvērtu vai slēgtu. Mēs iekļāvām to B sarakstā, kaut arī lūgumraksts bija pieņemams, tādēļ, ka ir šie te trīs apsvērumi. Tagad došu vārdu Jārkunga. Paldies, priekšsādātāju. Par saturu man nebūtu nekas piebilstams, jūs to pareizi raksturojāt, bet man ir pierakstīti divi, trīs punkti, kur gribētu veikt precizējumu. Vispirms, nav jau tā, ka mēs ar šādu uh, lūgumrakstu nodarbojamies pirmoreiz. Mēs esam to darījuši vairāk kārt, esam saņēmuši atzinumu no juridiskā dienesta un esam saņēmuši arī komisijas atbildi. To visu izvērtējām un balsojumā vairākums eh, nobalsoja par to, lai šīs petīcijas skatīšana tiktu slēgta. Tas, eh, protams, eh, tika noteikts laikā, kad eh, viena politiskā grupa nevarēja būt klāt, bet darba kārtībā šis punkts bija iekļauts. Un, ja, ja mēs vēlētos to formulēt tā ļaunprātīgi, tad um, to varētu raksturot par tukšā krēsla politiku, nobalsot ar tukšiem krēsliem neatkarīgi no tā, kas uh, tika nolemts koordinātoru sanāksmē. Komitejai ir iespēja šo lēmumu apstiprināt vai pārskatīt. Un visbeidzot, gribēju norādīt, ka katrā, katrs lūgumraksts, uh, kas ir uh, saņemts un kura skatīšana ir izbeigta, uh, Pie šiem lūgumrakstiem ir iespējams atgriezties jebkurā brīdī. Nu, jāteic, ka e, šis nav politisks uh, manevrs. Mums ir bijuši vajadzīgi vairāki mēneši, lai nonāktu pie šāda sprieduma, un es domāju, ka tas ir konkrētajā jautājumā pilnīgi adekvāts. Alkens kundze, jā, man ir divi labojumi. Pirmkārt, mēs nevienojāmies par to. Uh, Es gribēju atstāt šo jautājumu atklātu un domāju, ka būtu bijis tikai pieklājīgi šo padomu ievērot. Ne jau visi jūs nodeva. Otrakārt, nav pareizi, ka lūgumrakstu komiteja nevar izskatīt jautājumu, kas tiek izskatīts tajā brīdī tiesā. Tiesības sargs gan nevar pieskarties šai lietai, kamēr notiek tiesas izmeklēšana, bet mēs varam. Par to nav šaubu. Mēs savas tiesības drīkstam izmantot, un jūs mums to nevarat liekt. Es jums varu arī pieminēt attiecīgos pantus tiesību aktos, ja jūs nezināt, kur tas tiek atrunāts. Paldies, Aukins kundze. Ligutko kungs vēlreiz. Bet tikai vienu minūti. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Sorry. First, it's not... Atvainojiet. Pirmkārt, nav taisnība, ka esam pavadījuši daudz laika. Uh, Runājot par šo lūgumrakstu, mums bija ļoti maz laika to apspriest. Otrakārt, gribu atkārtot, nevar piekrist priekšsēdētājs kundzei. Eiropas parlamenta juridiskā ekspertīze nesecināja, ka tas ir neg jānoraida šis lūgumraksts. Tas bija pozitīvs atzinums. Un vēl, ja drīkstu piebilst, es labprāt uh, labprātāk gribētu, lai lē, galīgo lēmumu šajā jautājumā pieņemtu visa komiteja, nevis kā divi, trīs koordinātori tikai. Um, credo che comunque la, la commissione. Manuprāt, komiteja, komitejai vienmēr ir galīgais vārds, pēdējais vārds, un ja koordinātori nevar vienoties, tad jums ir pilnīgi taisnība, lēmums ir jāpieņem komitejām. Un tāpēc es tiešām gribētu, lai komiteja izlēmtu šo jautājumu. Balsosim. Es jautāšu, vai jūs esat par koordinātoru priekšlikumu vai pret to. Kurš ir par to, lai šis lūgumraksts tiktu slēgts un iekļauts tātad B sarakstā? Uzsver. Chi è contrario? Paldies. Kas ir pret šo koordinātoru lēmumu? Todiši voti. Dodiši a favore, 4 contro. 12 nobalsoja par, 4 pret, 1 atturējās. Līdz ar to Koordinātoru lēmums vēlreiz tika apstiprināts komitejā. Un tagad es pāriešu pie trešā koordinātoru darba sēdes punkta. Tika izskatīti divi lūgumraksti un to status. Viena iesniedzējs ir Žans Marī Tāga Foso un otru lūgumrakstu iesniedzis Kristofers Stokvels. Varbūt atcerēsties, ka sākumā tik runāts par abiem šiem jautājumiem kopā, bet pēc tam mēs tos atdalīsim. Jo taga foso lūgumraksts e, ir tāds, kur koordinatori nolēma juridisko atzinumu prasīt no mūsu juridiskā dienesta, jo mums bija šaubas par to, vai šī komiteja ir kompetenta pieņemt lēmumus. Tātad šis jautājums parika atklāts, mēs pagaidām gaidām juridiskā dienesta atzinumu. Otrs lūgumraksts, ko iesniedz Kristofers Stokvels. Tur mēs esam jau saņēmuši juridiskā dienesta atzinumu un arī no juridiskās komitejas esam saņēmuši atzinumu pēc mūsu pieprasījuma. Un mēs nolēmām uzklausīt šo lūgumrakstu autoru komitejā, pieņemt lēmumu pēc tam, kad būsim viņu uzklausījuši un ņemsim vērā arī, protams, juridiskā dienesta un juridiskās komitejas uh, dokumentus un sniegtos atzinumus. Šis jautājums tiks iekļauts kādā no mūsu turpmākajām darba kārtībām. Tālāk par uzklausījām priekšlikumus par uh, dažādiem braucieniem 2012. gadā par uh, faktu, vākšanas braucieniem. Koordinātori politisko grupu vārdā iesniedz priekšlikumus, un pēc tam mēs šos priekšlikumus apkopojam izmantojot politisko grupu izsvēršanas principu. Mēs iesniedzām sekretariātam šos sarakstus, uh, tika ņemts vērā iesniegto lūgumrakstu skaits un svarīgums. Un ņemam vērā arī to, kurās valstīs mēs jau esam viesojušies šī sasaukuma pirmajā puslaukā. Tātad priekšsēdētāji pieņēma visus koordinātoru priekšlikumus, apkopoja tos vienotā priekšlikumā, kurus es piedāvāšu visai komitejai vai nu pieņemšanai vai noraidīšanai. Es lūkšu, lai jūs balsojat par šo jautājumu. Bet pirms balsojuma Aukens kundze vēl vēlas izteikties, lūdzu. Again, two comments. Man ir divi komentāri. Es uh, izskatīju vēlreiz e-pastu sarakstu par šo jautājumu, un ir skaidrs, ka sociālisti, ECR, GOE, zaļie, liberāļi bija iekļāvuši braucienu mērķos Spāniju un Itāliju kā divas pirmās prioritātes. Arī tu, Viktor, tā bija uzrakstījis. Tādēļ es nesaprotu, kāpēc ir šis galīgais saraksts, kurā tiek paredzēts atcelt braucienu uz Spāniju, jo ēpastos ir skaidrs, mēs visi saņemam šos ēpastus, un tur bija skaidrs, ka Spānija ir viena no prioritātēm. Otrakārt, es varētu ierosināt kompromisu. Es gribētu, lai kolēģi manā klausās. Tātad kompromiss varētu būt tāds. Mēs paturēsim spēkā to, uh, par ko vienojamies ēpastu sarakstē martā, un organizētu šo te faktu vākšanas misiju oktobrī uz Spāniju, un tanīpat laikā kāds cits brauks uz Vāciju. Abi šie braucieni varētu tikt ieplānot oktobrī, tāds jau bija sākotnējs plāns, un tādēļ es to vēlreiz ierosinu kā kompromisu risinājumu. Man šķiet, priekšsēdētāji, ka tā informācija, ko saņēmām no jums, ļoti skaidri norāda, ka Spānija ir prioritāte, kas nāk pirms citiem braucieniem. Itālija un Spānija - abas šīs prioritātes. Ja jūs izmantosiet šo kompromisu, es domāju, ka tā ir ide, izeja. Darba kārtībā nebija paredzēts balsojums par šo jautājumu. Ja jūs to tagad pasludināsiet, tad es nepiedalīšos šajā balsojumā. Es tiešām ceru, ka jūs priekšsēdētāji manī klausījāties un pieņemsiet manas piedāvāto kompromisu. Meierkungs. Paldies, priekšsēdētāji. gribēju uzsvērt to, ka mēs nedrīkstam pārcelt braucienu uz Galīciju, jo mēs esam lūgumrakstu komiteja, un tas būtu loģiski doties uz Galīciju. Jo šis brauciens pamatojas uz četriem lūgumrakstiem, kurus esam izskatījuši kopš 1999. gada līdz 2010. gadam. Runa ir par lūgumu rakstu 922, 1022 par Ferolas upi Koruņas provincē, 270, 99 lūgumu raksts un 138 lūgumu raksts par upi, Vigo upi un tās ieteku jūrā. Vairāki lūgumraksta autori šo gadu laikā ir ieradušies mūsu komitejā, lai paskaidrotu dažādās problēmas šo upju grīvās tās ir ekosistēmu um, svarīgas upes, kas balsta bioloģiskās daudzveidības sistēmu ne tik Spānijā, bet arī visā Eiropā. Visi šie lūgumraksti ir at, paturēti atvērti. 2010. gada februārī un 2011. gada sākumā lūgumrakstu autori ieradās pie mums, un mēs solījām, ka mēs dosimies izpētīt situāciju uz vietas. Problēma ir tāda, kad politiskās grupas norādīja prioritātes, uz kurien vajadzētu doties. Braucienos es biju pārsteigts. Starp citu, Kuntis kungs no manas grupas atvainojas, ka nevarēja šeit ierasties šodien. Tātad, mēs no mūsu grupas viedokļa norādījām, ka tā ir mūsu pirmā prioritāte. Arī Okens kundze no zaļajiem to norādīja kā pirmo prioritāti. Socialistiem tā bija otrā, prioritāte Celeprakas kunga uh, grupas vārdā tā bija pirmā prioritāte, arī Alde uzskatīja, ka tā ir pirmā prioritāte brauciens uz Galīciju. Manuprāt, mums ir jāņem vērā arī lūgumrakstu autoru bažas. Mēs nedrīkstam viņu prioritātes nobīdīt mūsu prioritāšu saraksta beigu galā. Lai arī ko mēs izlemtu, noteikti vajadzētu garantēt braucienu uz Galīciju vismaz 2013. gadā. Daudz no mums uzskata, ka šī misija noteikti ir jāīsteno dzīvē, jo esam skatījušies daudz lūgumrakstus. Tātad, ja šis brauciens netiek organizēts 2012. gadā, tad vismaz 2013. Tas būtu ļoti skaidrs signāls lūgumrakstu autoriem, ka mūs šis jautājums tiešām satrauc un interesē. Paldies! Mirandas kundze lūdzu, paldies priekšsanātājiem. Es piekrītu, ka lūgumraksta iesniedzēja galvenās bažas bija par to, lai grīvās būtu tīrāks ūdens, un eh, pret Spāniju ir uzsāktas arī pārkāpuma procedūras, un tā ir eh, būtiska ekonomiska un sociāla problēma, un eh, daudzi cilvēki uh, nevar strādāt, jo grīvās netiek atjaunota, atjaunoti labi vides apstākļi, nav izpildīti šie nosacījumi. Un kad eh, lūgumrakstu iesniedzēji bija šeit, mēs eh, viņiem solījām, ka piedalīsimies uh, un uh, iesaistīsimies šajā jautājumā, un partija populāra kaut ko darīs šajā jautājumā. Uh, Domāju, ka mēs esam parādā skaidrojumu mūsu pilsoņiem, un mums ir jāatbild uz pilsoņu iesniegtajiem lūgumrakstiem. Ja mēs e, nedosimies šajā misijā, tad mēs e, būsim lauzuši mūsu solījumu, un e, sociālistu grupa šādu solījumu ir devusi šajā komitejā. Nu, iedzīvotāji vēlas saņemt mūsu palīdzību, un uh, mums tur ir uh, jādodas uz vietas pārbaudīt apstākļus. Nedomāju, ka misijas atcelšana būtu laba ziņa. Lielas paldies priekšsādātāji Mirandas kundze. Jūs pieminējāt Miki. Ja jūs izvēlaties uh, vienu valsti un apmeklējat to ar vienu no jaunu, Un tad uh, gribēju atgādināt, ka šajā komitejā mēs nodarbojamies ar 27 dalību valstīm un esam apmeklējuši tikai 6, ieskaitot Spāniju. Ir 21 cita valsts, kur mēs neesam biju, bijuši, kāpēc mēs vienmēr braucam uz Spāniju. Es negribētu iedziļināties šajā jautājumā pēc būtības, bet uh, Mirandas kundze mēs runājam par veselu kontinentu un par procedūrām lūguma raksta komitejām. Tas nav tikai Spānijas jautājums, par kādu jūs to varat pārver vēlties pārvērst. Mēs neskatām tikai Spānijas problēmas. Es eh, negribu šeit runāt par lūgumraksta būtību. Mēs eh, varam apstiprināt eh, šiem uh, lūguma rakstu iesniedzējiem, ka ir vēl daudzi citi lūguma rakstu iesniedzēji, kas arī gaida mūsu misijas, un viņi ir gaidījuši daudz ilgāk nekā šie tautieši no Galīcijas. Un tāpēc eh, priekšsādātājs, protams, uzklausīja jūsu priekšlikumu, no rīta tika izteikts vēl viens priekšlikums, un eh, domāju, ka mums ir jāraugās uz grafiku, varbūt eh, Spāniju var iekļaut tajā nākamgad jo ir arī citas valstis, kuras mēs e, vēl neesam apmeklējuši. Šeit neiet runa par grafika sastādīšanu, šeit ir runa par vārda turēšanu. To mēs apsolījām pagājušā gada oktobrī. Es šeit nerunāju tikai par vienu konkrētu dalībvalsti, bet gan par kopienas uh, tiesību aktīvērošanu. Infatti c'è una difficoltà quando vi sovrapponete anche per gli interpreti a tradurre quello che dite, quindi... Eh. Ja cilvēki eh, šādi lēkās eh, un pārslēgs mikrofonus, tad tulkiem būs grūti sakot mūsu sarunām. Piedodiet, ka šeit izcēlās tāds strīds. Bet mēs runājām par mūsu darba organizāciju. ja mēs e, nosakām mūsu prioritātes vai grafikus e, konkrētām misijām, tas nenozīmē, ka viena misija ir svarīgāka par citu. Un politiskās grupas ir e, deklarējuši savus mērķus, un mēs vēlamies sagatavot līdzsvarot priekšlikumu balstoties uz šiem mērķiem. Manā priekšlikumā ir iekļautas visu politisko grupu vēlmes. Un e, šajā, šai sarakstā faktiski nav noteiktas e, prioritātes. Es e, esmu ņēmis vērā arī katras politiskās grupas svāru un apņemšanās 2013. gada sākumā apmeklēt Spāniju ir daļa no mana priekšlikuma. Šodien mēs runājam par 2012. gada misijām. Uh, bet ir deklarēts, un kā to ir uh, prasījuši daži koordinātori, ka misija uz Galīciju varētu notikt 2013. gada sākumā. Nedomāju, ka tas uh, kaut kādā veidā kaitēs uh, pilsoņu interesēm, un tas, ka ir uzsākta pārkāpuma procedūra, nozīmē, ka Mēs īstajā laikā varēsim pievērsties Spānijas pilsoņu sūdzībām. Ja apstiprināsim šo priekšlikumu un ļausim komisijai pabeigt savu darbu vispirms, tāpēc es aicinātu jūs balsot par manu priekšlikumu ņemot vērā mēra kunga kompromisu. Mēs skaidri norādīsim, ka misija uz Spāniju notiks 2013. gadā, un tā būs pirmā vizīte nākamajā gadā. Tāpēc aicinu jūs balsot par manu priekšlikumu. Par. Kiek? Yes. Chi è contrario? Kurš ir pret? Chi si astiene? Atturas. Thirteen in favour, none against, four abstentions. Four. Quindi la votazione 13. Tātad 13 bija pār neviens nebalsoja pret un četri atturējās. Tātad šis priekšlikums ir apstiprināts. I coordinatori hanno poi approvato la proposta di ordine del. Nākamais jautājums uh, ir sekojošs. koordinātori apstiprināja to, ka darba kārtībā tiks iekļauta petīcija un balstoties uz diskusijām par petīcijām, kas skār dzīvnieku labturību, mēs pieņēmām lēmumu sagatavot rezolūcijas priekšlikumu uh, Tas eh, tiks sagatavots uz nākamo sanāksmi un tad eh, tiks nosūtīts eh, priekšsēdētāju konferencē. Citi lēmumi netika pieņemti, tāpēc pašlaik pielikšu punktu šim darba kārtības punktam un tagad pievērsīšos petīcijām. Pēcpusdienas darba kārtībā ir iekļautas vairākas petīcijas. Gribētu laipni sveikt eh, šeit visu lūgumu rakstu autors. Pirmais, pirmais lūguma raksts ir numur 0886 līdz 2011, ko iesniedzis Vesko Dīmovs. Šim lūguma rakstam ir pievienoti 8000 pārakstu, un skatīsim to kopā ar lūguma rakstu 0886. 1378 līdzsvītra 2011, ko iesniedz Polijas uh, valsts piedarīgais Piotrs Urbanovičs. Уважаема госпожо председател, уважаеми депутати. Priekšsādātāji. От град Нови пазар. Mani sauc Vesko Dīmovs, un es esmu no nāvi pazar pilsētas. Pirms kāda laika mēs uh, tur eh, norganizējām komiteju, kuras mērķis bija apstrīdēt Bulgārijas uh, varas iestāžu lēmumu piešķirt amerikāņu kompānijai Chevron licenci veikt slānekļa gāzes uh, izpēti un ieguvi Novīt pazāra ir uh, š, šīs launekļa gāzes ieguves vietas kar 4000 kvadrātkilometru. Un tur tiek veikti rakšanas darbi. Šī reģiona tuvumā ir vairāki vēsturiski pieminekļi, kuri būtu apdraudēti, ja notiktu zemestrīce. Šie ir visbūtiskākie vēstures pieminekļi Balkānu pussalā. Mūsu reģions ir uh, lēzana teritorija, tomēr šajā reģionā ir ūdens trūkums, tur nav ne upju, ne ezeru, nekādu citu ūdens stilpju, kur cilvēki varētu iegūt uh, ūdeni. Pirms vairākiem gadiem tika veikti izpētes eh, urbumi, meklējot naftu un dabas gāzi. Un jūs eh, šajā attēlā redzat atliekas no šīs, eh, ģeo, šīs ģeoloģiskās izpētes sakas. Šajā attēlā jūs redzat ūdens torni, kas apgādā visu reģionu. Plašākā daļa ir rezervārs, no kura Ziemeļa Austrum Bulgārijā visas eh, pilsētas un visi ciemati iegūst ūdeni. Šādi ūdens torņi tiek būvēti tāpēc, ka, kā jau es minēju, zeme ir eh, lēzēna un nav pakalna. Mēs esam savākuši 8000 pārakstu. Un kāpēc uh, šie 8000 bulgāru tik īsā laikā mūs atbalstīja? Kā jau es sacīju, šis reģions cieši no ūdens trūkuma. Un ūdeni var iegūt uh, tikai no 150 līdz 200 metru dziļiem urbumiem. Uh, Šeit jūs redzat protestus, demonstrācijas, kas ir notikušas vairākās pilsētās un ciemos. Tajās eh, galvenokārt piedarījās jauni cilvēki, jaunas ģimenes ar bērniem, kuri bija norūpējušies par to, ka reģions tiks piesārņots. Un kā jau es eh, sacīju, šī ir eh, ļoti auglīga zeme Bulgārijas eh, labības klēts, kas eh, aizņem vienu ceturdaļu no Bulgārijas teritorijas. Šis reģions apgādā visas valsts iedzīvotājs ar kviešiem. Īsumā tas ir arī viss, ko es gribēju sacīt. Mēs esam nobažījušies, ka mums pietrūk, mēs gribam tīru ūdeni un saglabāt savas auglīgās zemes. Paldies par uzmanību! Paldies, priekšsādātāji, daži teikumi. Gribēju jūs lepni sveikt mūsu komitejā. Un faktiski aiz šīs iniciatīvas stāv viens no maniem bijušajiem kolēģiem, kurš ir bijis parlamenta deputāts un kolēģe, kura ir bijusi deputāte un kura zina šo komiteju. Dod vārdu jums. Lielas paldies priekšsādātāji, tikai daži teikumi. Ja atļausiet. Uh, well, a, thank you very much for your attention. Liels paldies par uh, uzmanību. Es gribēju piebilst dažus teikumus. Kaut arī Bulgārijas Nacionālā asamblēja ir noteikusi moratoriju slānekļa gāzes izpētai un ieguvēji, joprojām pastāv šādi riski, jo nesen tika izveidota īpaša komiteja, un šīs jaunās komitejas lēmums eh, droši vien būs pārskatīt šo lietu un pieņemt citu lēmumu. Tāpēc mēs esam nobežījušies un vēlamies pievērst uh, Eiropas parlamenta deputātu uzmanību šim jautājumam. Es vēlētos apvienot spēkus, jo gribam glābt ne tikai Bulgārijas dabu, bet arī mūsu bērnu nākotni. Eiropas nākotni, tāpēc teiksim nē slānekļa gāzes izpētei un ieguvēji. Un vēl viena lieta, šeit es jums varu parādīt kārti, kur ir skaidri redzams, ka Bulgārija, Bulgārijā pat nav potenciāli slānekļa gāzes baseinu, tāpēc eh, šādai slānekļa gāzes izpētai un ieguvēji nav nekāda pamata. Liels paldies vēlreiz! Paldies! Un tagad es došu vārdu komisijas pārstāvēju Florencai Lemetai. Um, yes. Paldies! Komisijas rīcības, kas eh, sakoja pēc eh, petīcijas, eh, komisija nosūtīja formālu lūgumu pēc informācijas Bulgārijas varas iestādēm saistībā ar atbilstību, kāda šim projektam ir uh, Eiropas Savienības uh, vides uh, tiesību aktiem, jo sevišķi saistībā ar vidas novērtējumu direktīvu, un mēs nesen saņēmām atbildi no Bulgārijas valsts iestādēm. Un šī atbilde šobrīd tiek novērtēta komisijas dienestos. Mēs par to tālāk spriedīsim ar Bulgārijas valsts iestādēm. Protams, ka komisija informēs parlamentu par tālākajiem soļiem, kādi tiks spērti. Grazie. Apro quindi il dibattito. La collega Kolaska Bobinska. Paldies. Sāksim diskusijas. Sadauska kungs, lūdzu. Kundze. Paldies. Tas ir interesanti, ko jūs teicāt par slānekļa gāzi, ka pastāv briesmas, ka viņi vēlas analizēt datus. Es domāju, ka nekad nepastāv briesma, ka kāds vēlas atsaukties uz datiem un tos analizēt. Tā ir ļoti laba lieta. Ka kāds, piemēram, komisija, vēlas veikt īstu analīzi, izpētot faktus. Attiecībā uz aizliegumu, cik es saprotu, tad Bulgārija Bulgārijā tas izrietēja no protestiem, no emocijām, politiskiem lēmumiem. Tas nebalstījās uz faktiem un datiem. Tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti labi, ka ir parādījusies šāda komisija. Es par to runāju tāpēc, ka arī parlamentā mums eh, ir aktuāls šis jautājums eh, un ka arī Polijā mums ir aktuāls šis jautājums. Eh, un Polijā tā ir ārkārt, tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, jo tas mums sniedz uh, drošības saistībā ar enerģētiku. Un es arī um, uzskatu, ka uh, slānekļa gāze ir jautājums, uh, kas ir svarīgs katras valsts enerģētikai. Ja valsts saka un komisija saka, ka pastāv tiesību akts, tiesību akti par vidi, kas attiek pārkāpts, tad visas Eiropas Savienības direktīvas par eh, vidi un ūdeni tiek ievērotas. Eh, tas nav jautājums par Eiropas Savienības tiesībām, bet par uh, konkrētās valsts uh, tiesību aktiem saistībā ar enerģētiku. Tas attiecās arī uz nākamo lūgumrakstu, par kur mēs spriedīsim. Ar polijas uh, lūgumrakstu. Paldies! Beļie. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. vai tā ir eiropeiska problēma? Nu, es sākšu ar secinājumiem. Jā, jo Bulgārijas pilsoņi mums ir uzdevuši šo jautājumu, un arī Polijas pilsoņus šis jautājums satrauc. Arī Francijas pilsoņi ir iesnieguši visma, ja, prasības savā parlamentā par slānekļa gāzi. Tā tad ir vismaz trīs dalību valstu pilsoņi, kas mums uzdod jautājumus par šo te tēmu. Līdz ar to ir gluži leģitīmi izskatīt šo te eh, slānekļa gāzes jautājumu arī mūsu Eiropas līmenī. Tas pilnībā iekļaujas lūgumrakstu komitejas darbības kompetencē. Nobeigumā gribētu atbildēt uz uh, atsevišķiem jautājumiem. Ievērojot tiesību aktus Eiropas Savienībā, mums ir jāveic ietekmes novērtējumi tam, kādas sekas atstās slānekļu gāzes klātesamības izpēte Bulgārijā. Lūgumraksta autors jau mums izklāstīja šo te uh, situāciju stāstīja, ka zeme ir ļoti auglīga šajā reģionā, bet ir zināmas problēmas uh, ar apūdeņošanu šajās teritorijās. Mums ir sava pieredze gan Eiropas Savienībā, gan ASV, kur ir vairāk pētījumu, kas liecina, ka slānekļa gāzes ieguve parasti rada problēmas ar ūdens resursu piesārņojamību virzamies uz priekšu soli pa solim. Tātad šobrīd ir nepieciešams ietekmes novērtējums. Rīt vides komitejā, kā man kolēģi stāsta, tiks izskatīts jautājums par slānekļa gāzi. Es domāju, ka mēs esam vienisprātis vismaz tajā jautājumā, ka šobrīd mums trūks zinātnisku pētījumu un novērtējumu. Vajadzētu arī informēt sabiedrību pirms tiek sākti jebkādi pētīšanas un urpšanas darbi. Un šie sākotnējie izpētes rezultāti ir ļoti svarīgi, lai Libra Belžika eh, avīze mums, mūs iepazīstina ar ASV ģeoloģiskā institūta piegādātiem datiem, kuros skaidri parādās saiknes starp uh, Uh, slānekļa gāzes ieguvi un mini zemestrīču uzsākšanos tajā teritorijā, kur šī gāze tiek iegūsta. Kā jau es teicu, tiek uzdoti te vairāk jautājumu. Es domāju, ka gluži leģitīmi mums ir jāizskata šis lūguma raksts, un es gribētu aicināt komiteju ne tikai paturēt atklātu šo lūgumu rakstu, bet ņemot vērā to, ka ir iesniegt lūgumu rakstu arī no Polijas un uh, Francijas grib ieteikt sekojošo. Ja jums nekas nav pretī, tad mēs varētu organizēt uzklausīšanu kurā uzaicinātu šos lūgumrakstu autors, varbūt ir arī citas interesētās personas, un šīs komitejas sēdē mēs varētu organizēt debates par to, kā Eiropas tiesību akti regulē šos te jautājumus un kā mēs varētu nomierināt pilsoņu bažas attiecībā uz šiem jautājumiem. Paldies! Sanikungs, lūdzu. Maršuj. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja zapraszam jutro. Paldies, priekšsēdājas kundze. Rīt, eh, pulksten 11. es iepazīstināšu ar savu ziņojumu par eh, slānekļa gāzi un tās eh, ietekmi uz vīdi. Es vēlētos eh, norādīt eh, uz to, ka mēs risinām šos jautājumus. Bija debatas par šo jautājumu pirms diviem gadiem. Jūs varat iepazīties ar rezultātiem. Un komisārs Ettingers eh, minēja, ka slānekļa gāze var kļūt par ilgspējīgu enerģētikas avotu Eiropā. Viņš minēja arī to, ka ir zināmas normas attiecībā uz vidi, un jebkurā gadījumā šīs normas ir jāievēro. Tomēr tas ir jādara dalību valstīm, nevis eh, Eiropas eh, Savienībai. Eiropas eh, komisija ir veikusi pētījumus, kuri liecina par to, ka Eiropa, ar Eiropas normām varētu būt pietiekami, lai aizsargātu vīdi. Jebkurā gadījumā mēs nevaram gulēt uz lauriem. Ir bijuši daudzi piemēri ar zelta receptēm, kas gal galā izvērš par katastrofu katastrofa cilvēku veselībai un vidai. Tomēr šeit ir runa par enerģijas resursa izpēti un ieguvi. Un nav pierādījumu, kas līdz šim būtu iesniegti. Un kas uh, pamatotu bailes, kas pastāv Eiropā. Šādu pētījumu nav ne Eiropā, ne ASV. Un nobeigumā es vēlētos ierosināt, eh, lai katra valsts, aizsargājot eh, savu vidi, pati nolēmtu, kādā mērā tā vēlas izmantot šo iespēju. Tas ir uh, slānekļa gāzi, izpēt un ieguvu. Un es piekrītu iepriekšējiem runātājiem, kā nu dien Bulgārijā publisko konsultāciju process iespējams nav veikts labi, jo, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai sabiedrība būtu pārliecināta par to, ka viss tiek veikts ļoti pārskatāmā veidā. Un tas neatiecās tikai uz sānekļa gāzi, mēs runājam arī ar, par fosilējiem kurināmiem. Dažreiz mēs runājam par lielākām teritorijām, kā piemēram Sānekļa gāzes gadījumā jūs minējāt 4000 km2, bet eh, mēs runājam par vēl lielākām teritorijām. Un mēs runājam par, par urpšanu 500 metru dziļumā dažkārt. Un kā jau es eh, teicu, visu šāda veida projekti, tie ir saistīti ar zināmu ietekmi uz veidi. Tomēr mums ir jāgarantē, ka e, šāda e, izpētē un ieguva ir droša. Paldies! Paldies, Jodovs kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Pirmkārt, pilnībā piekrītu Beļie kundzei atbalsta viņas priekšlikumu organizēt uzklausīšanu mūsu komitejā par slānekļa gāzi un par visiem šiem lūgumrakstiem. Bet tagad turpināšu runāt bulgāru valodā e, aiz cieņas pret Bulgārijas delegāciju un lūgumrakstu autoriem, kas ieradušies pie mums. Iniciatīva pret izpēti un ieguvi sākās pēc 2011. E, gada 16. jūnija, kad valdība parakstīja līgumu ar amerikāņu uzņēmumu Chevron, lai izpētītu un iegūtu slānekļa gāzi. Netālu no Novi Pazāra. Tur ir šai teritorijai atrodas vairākas lielas pilsētas. Tā ir Bulgārijas maizes klēts. Un tur ir arī lielas um, saldūdens rezerves pēc vidas aktīvistu pasākumiem Vairāk nekā 90% no ziemeļa austrum Bulgārijas šajās teritorijās tiks veikta uh, ieguve un izpēte. Un tas ir izrādījies ļoti bīstami videi saistībā ar gruntsūdeņiem. š... mēs īsti nezinām, kāds būs saks, jo uzņēmumi, kuri izmanto šo metodi, ta, tie ir viņu noslēpumi. Un, un daudz no šīm vielām ir ļoti toksiskas. Mēs nezinām, kādā veidā slānekļa gāze tiek iegūta. Ir ļoti nopietni protesti pret uh, slānekļa gāzes ieguvi Eiropā. Eh, Bulgārijā 17 tūkstoši, 70 tūkstoši cilvēki ir parakstījušies pret šādu ieguvi, un viņi savu kustību sauc, uh, sauc tā, ka mēs esam pret uh, Bulgārijas Černobiļu. Uh, Bulgārijā not, noturētas uh, simtiem uh, demonstrāciju pret slānekļa gāzes ieguvu un izpētu, un es nepiekrītu Babinskas kundzei no Polijas, jo pirmkārt mums vajadzētu respektēt pilsoņu viedokļus, neatkarīgi no peļņas iespējām. Un pēc eh, šita procesa Bulgārijas Nacionāla asambleja nobalsoja par moratoriju, bet tas ir īslaicīgs pasākums. No sākuma mērķis bija ievākt eh, vairāk informācijas eh, par ieguvi un uzspēti. Tomēr nekas līdz šim nav izdarīts. Un mums ir aizdomas, ka šādi sodi nemaz nevar tikt spērti. Tāpēc, ka analīze parādīs, uh, uh, kur mēs esam iesaistījušies. Val, uh, vīda daudzās valsts vietās uh, tiks iznīcināta. Rumānijas kolēģi parakstīja vienošanos uh, par uh, slānekļa gāzes uh, izpēti un ieguvi. Uh, bet eh, šī, šī te eh, iegūda notiks ļoti tuvu Bulgārijas robežai, vienu kilometru pie robežas, un uz šo lēmumu nav bijusi nekāda reakcija, un es vēlētos kategoriski norādīt, ka šī, eh, šis lūgumraksts ir jāpatur atvērts, un es vēlētos aicināt Eiropas komisijas pārstāvjus Es vēlos teikt, ka viņi eh, ir pilnīgi nesagatavojušies šeit ieradušies. Viņi mums saka, ka viņi joprojām gaida uz Bulgārijas valdības atbildi. Un vadoties pēc neoficiālas informācijas, kur esmu eh, saņēmusi kā eh, Bulgārijas pārstāvis šeit, pirms stundas Bulgārijas valdība sāka gatavoties atcelt moratoriju, par kuru tika balst, nobalsots Bulgārijas Nacionālajā asamblējā Bulgārijas parlamentā. Tas ir vēl viens iemesls, lai eh, paturētu šo lūgumrakstu atvērtu. Paldies! Es izteikšos pavisam īsi. Es eh, tiešām atbalstu tālāku mazināšanu vajadzētu norganizēt uzklausīšanu, vēlētos no sākuma jautāt eh, komisijai, vai ir veikts kāds vides eh, novērtējums kādā no Eiropas valstīm attie, līdz eh, šim brīdim. Ja būtu labi to zināt. Un tas nav neteicās tikai uz šo direktīvu, bet arī uz ūdens ietver direktīvu. Un varbūt arī rīču direktīvu, kas stājas spēkā šogad. un šie te politiskie konflikti. Tas ir ļoti vecmodīgs eh, veids, kā virzīties uz priekšu, jo mēs neņemam vērā klimatu. Tas tiešām ir solis atpakaļ. Protams, ka tas ir drīzāk politisks vērtējums. Tie, kuri domā par vīdi un klimatu, tad man ir pieci mazbērni un man iespējams šogad eh, tas būs visvarīgākais jautājums, ka tas, ko mēs šogad darām, tas ir domāts mūsu mazbērniem un mazmazbērniem. Un tas tiešām iet eh, pret visu to, ko mēs darām saistībā ar energoefektivitātes direktīvu, kur risinās lielā cīņa un kur parlamentam ir ļoti laba rezolūcija, kas nesen tika pieņemta. Ļoti daudzas uh, dalībvalsts, diemžēl, uh, Eh, domā nepareizā veidā. Un man ir jautājums, cik daudzas naudas tiks izmantots, jo nu pat kā tika minēts, ka bija vienošanās par to, ka tātad valdība ir noslēgusi līgumu. Cik daudz naudas Ševran ir ieguldījis Es nevēlos nevienu apsūdzēt par kukuļņemšanu, bet dažkārt, ja ir daudz naudas iesaistīta, tad var to ļoti labi redzēt daudzās vietās Eiropā, ka nauda ir tā, kas pārliecina. Un nauda ir ļoti efektīvs uh, instruments, ja jūs vēlties, uh, ja jūs vēlties eh, arī virzīties tādā mm, virzienā, kas uh, neņem vērā vidas aspektus. Cik daudz naudas jūs esat aprēķinājuši saistībā ar šo jautājumu? Tēlār kungs, lūdzu. Paldies. Es vēlētos atbalstīt šos lūgumrakstus. Vēlētos norādīt, ka pastāv atšķirība starp uh, izpēti un komerciju. Un uh, ko mēs esam redzējuši Amerikā? Un tad ir jāmācās no citu cilvēku kļūdām. Un ko mēs varam mācīties no Amerikas pieredzes, kur ir uh, liela mēroga komerciāla rakstura ieguve. Ir uh, bijis nodarīts kaitējums dabas resursiem, ūdenim, gaisa piesārņojums, uh, zemestrīces Eh, slikta ietekme uz veselības. Eh, maidzīvniekiem ir dažādas slimības, eh, samazinās īpašuma vērtība. Un gal galā, pirms mēs paši izvēlamies šādu izvēli Eiropas Savienībā, pamēģināsim mācīties no šīs te pieredzes. Nepieļausim tās kļūdas, kur ir pieļā, kuras ir pieļāvuši citi. Uh, nevajag uzreiz ķerties pie tā, kas liekas peļņu nesošs pasākums. Un es domāju, ka tas ir visai Eiropas Savienības jautājums, jo mēs eh, pusi no mūsu laika esam eh, runājuši par eh, oglekļa emisijām, bet fakts ir tāds, ka ir vidas aizsardzības aģentūra Amerikā, kura saka, ka ir jāsamazina emisijas Uh, Metā, sasībā ar metānu. Un konsultanti saka, ka drošākā vieta saistībā ar oglekļa emisijām drošākā vieta, kur saglabāt uh, slānekļa glāzi, ir zem, zemes, jo tad, kad tā tiek iegūta, tad tiek radīts vairāk oglekļa emisiju nekā to rada fosīlie kurināmie. Tāpēc es domāju, ka ir jāmācās no citu pieredzes. Ir jāizmanto šī iespēja, lai palīdzētu uh, radīt izpratni institūciju vidū un parlamentā. Izmantosim uzklausīšanu, lai informētu lūgumrakstu iesniedzējus. Un es domāju, ka lūgumraksti ienāks uh, Eh, arī no apvienotās karalists papildus tām, kuras jau ir. Izmantosim šo iespēju, lai šis lūgumraksts eh, paliek atvērts, eh, organizēsim uzklausīšanas un, un dalīsimies informācijā, tāpēc, ka mēs varam izvēlēties vienkāršāko ceļu ar lielu peļņu, vai arī mēs varam padomāt vairāk. Mēs varam domā, padomāt par Alkinsas kundzes pieciem mazbērniem, maniem trīs mazbērniem. Mēs varam domāt par viņu nākotnē, par Eiropas nākotni, uh, Un mums tiešām ir jābūt uzmanīgiem. Un pārējais ir jūsu ziņā. Grāci, Bostināru. Sirsnīgs paldies, Bostināru kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es jau no paša sākuma pateikšu, ka arī es esmu vecais tēvs, bet man Un man arī ir ļoti svarīgi, kāda veida Eiropu un pasauli mēs nodosim nākamajai paudzei. Tas bija pirmais. Otrakārt, runājot par lūgumu rakstu, kas nāk no bulgāru draugiem, kolēģiem un kaimiņiem, gribu jums pateikt, ka man tas kaut ko atgādina, neapšaubām. Jo tieši šobrīd, kamēr mēs šeit sēžam, pēdējo divu, trīs, četru nedēļu laikā, notika ļoti plašas publiskas debats, ko organizē Rumānijas valdība. Rumānijas valdība vēlējās piešķirt līgumu šiem pašam amerikāņu uzņēmumam, lai tas pētītu iespējas izmantot slānekļa gāzi divās vietās. Pirmkārt, Austrum Moldāvijā reģionā, kas ir tuvs Burlatam, un otrs Dobrodžā, kas ir pavisam tuvu Bulgārijas robežai. Lai jūs saprastu to, cik svarīgs šis jautājums ir mums, un cik eiropeisks tas ir savā būtībā, pastāstīšu, ka es runāju par situāciju Rumānijā, par to, ko es ļoti labi tiešām pārzinu. Rumānijā valdība nekad mūžā nav iepazīstinājusi mūs ar ietekmes uz vidi secinājumiem, ir piešķīrusi vienkārši atļauju pētīt šīs te dabas bagātības. Neviens sākot jau ar pašu premjerministru un vides ministru, neviens nav runājis par to, ka ir dramatiski nepieciešama integrētā pieeja šiem jautājumiem un ka ir nepieciešams relatīvo ietekmi novērtēt. Šeit runa ir par Eiropas ūdens direktīvu, par pazemes ūdens direktīvu, par gaisa piesārņojumu un, protams, arī par mikrozemestrīcēm. Amerikas ģeoloģiskais pētījums – runā par to, ka paaugstinās zemestrīču risks līdz ar slānekļa gāzes iegūšanu. Šīs zemestrīces ir nelielas, tādēļ tās tiek saukts par mikrotektoniskām. Bez tām šeit mēs neredzam nekādu caurskatāmību. Bulgārijas gadījumā, piemēram, valdība vai kādas citas publiskās iestādes nekad mūžā nav iesaistījušās dialogā ar vietējiem iedzīvotājiem reģionos, kur paredzēta izpēta. Debatas nekad nav notikušas arī ar Brlatas pilsētas pašvaldību. Pilsētā dzīvo 60 tūkstoši iedzīvotāju. Tagad visi šie iedzīvotāji jūt, ka viņus apdraud šis projekts un viņi protestē. Un vēl, valdība nav informējusi sabiedrību par šo līgumu un ir uzreiz paziņojusi, ka tas ir slepens, nu, lai dzīvo caurskatāmība. Un visbeidzot, draugi, ja mēs, bulgāri, romāņi, varbūt esam dumji un nesaprotam, kas mums nāk par labu un kas nāk par ļaunu, tad kāpēc tāda valsts kā apvienotā karalista pavisam nesen ir nolēmusi atlikt jebkuru slānekļa gāzes ieguvi līdz tam brīdim, kad tiks savākta un izvērtāta zinātniskā informācija. Un kāpēc Francija ir nolēmusi aizliegt slānekļa gāzes ieguvi? Apvienotā karaliste un Francija iet pret straumi. Tās ir divas ļoti vadošas progresīvas valstis. Vai tad viņas vēlas kaut kā iet pret uh, Eh, zinātniskajiem attīstības, zinātniskās attīstības eh, virzienu. Kāpēc dažām valstīm ir svarīgi šie te drošības standarti un citām tiek uzspiestas kaut kādas riskantas tehnoloģijas, kas apdraud gan dabu, gan vietējos iedzīvotājs, visu dzīvo uz šīs zemes? Tie ir nepamatoti lūgumi. Es katrā gadījumā aicinātu noturēt uzklausīšanu arī atvērt šo lūgumu rakstu. Lūdzu, ņemiet vērā to, ka ļoti drīz ceturtā dalība valsts iestāsies arī šajā klubiņā. Esmu pārliecināts, ka Rumāņi mums iesniegs arī līdzīgu lūgumrakstu par slānekļu gāzi, jo Rumānija ir lieli protesti pret šiem projektiem. Un tad komisija beidzot būs spiest rīkoties. Jo šī vecā attieksme ir tāda pašnāvnieku attiecība attieksme, tāda postreaktīva attieksme, kas mums šobrīd ir nepieņemama. Vai tāda pēcnāvas reakcija, kad jau ir uzsākta šī eksploatācija un tā ir nodarījusi savu kaitējumu. Ir ļoti svarīgi, lai galvenās direktīvas un to īstenošana tiktu uzraudzīta dalību valstīs un lai dalību valstīm būtu pienākums pievērst uzmanību direktīvu ievērošanai Eiropas Savienībā. Paldies! Vairāk neviens nav pieteicies runāt par šo jautājumu. Gribu uzdot jautājumu komisijai. Vai jūs vēlētos vēlreiz izteikties? Lūgumraksta autors runās pēdējais. Komisija vēlas izteikties, lūdzu, došu jums tādu iespēju. Es gribētu pavisam īsi paskaidrot, ko mēs šobrīd darām, jo šķiet, ka visi klātesošie un deputāti nav pilnībā informēti par to. Nu, pirmkārt, gribētu teikt, ka mēs esam snieguši vadlīnijas dalību valstīm par Eiropas Savienības akī ievērošanu. Ir īpašas vadlīnijas pār vides tolerances direktīvu. Tā šobrīd ir DG vides mājaslapā. Thank you. Sorry, we are waiting for a doctor. Zālē vienai no klātesošajām kļuva nelaba, un tādēļ mēs gaidām ārstu. Sēde tiek pārtraukta.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

Colleagues, we can restart our. Godātie kolēģi, turpināsim darbu. Good luck for the young lady. Gribu novēlēt jaunajai dāmai, kas noģība mūsu sēdes laikā visu to labāko, lai viņa ātri atkal atlapst. Atvainojos pārējiem par šo sēdes pārtraukumu, bet tas tiešām bija nepieciešams. Man šķiet, ka mēs aicinājām komisijas pārstāvi izteikties pirms šī pārtraukuma. Thank you. Jā, paldies. Es gribēju pastāstīt, ko komisija šobrīd dara, atbildot uz Eiropas parlamenta deputātu jautājumiem. Es jau pieminēju, ka komisija ir izstrādājusi vadlīnijas Eiropas Savienības tiesību aktu kopumam, kas ir jāievēro. Īpaši šajā vadlīnija dokumentā ir runa par um, ie, ietekmes uz vīdi novērtējumu nepieciešamību. Jūs varat šo dokumentu atrast DGNV mājaslapā. Bez tām komisija ir pasūtījusi vairākus pētījumus, kuru mērķis ir ievākt papildus informāciju par potenciāliem vidas riskiem un ietekmu uz vidu. Uh, Mm, tad jānotiek šī te horizontālā urpšana un izpētas darbi. DGNV pētījuma pasūtītā pētījuma rezultāti būs mūsu rīcībā šī gada jūnijā. Runājot par siltumnīcas gāzēm, eh, klimata rīcības grupa ir pasūtījusi arī pētījumu, kas būs gatavs līdz šī gada beigām. Bez tām Eiropas komisija analizē arī kumulatīvo ietekmi, ko šeit pieminēja viens no deputātiem. It īpaši ūdens un zemes izmantošanu, kā tā sajūta ietekmi, ja notiek slānekļu gāzes ieguve. Bez tam esam izstrādājuši arī dalību valstu tehnisko darbu grupu, kuras uzdevums ir palīdzēt apmainīties ar informāciju par dažādiem vides jautājumiem, konvenciālo fosīlo e, resursu izmantošanā. Līdz nākamā gada janvārim mums būs informācijas apkopojums. Bez tam komisija arī pēta ķīmiskās drošības ziņojums par veselu virkni ķīmisko vielu. E, tās ir ķīmiskās vielas, kas tiek izmantotas hidrauliskajā urpšanā. Un šo pētījumu uzdevums ir noskaidrot, vai uh, šo te ķīmisko vielu ietekme slāpekļu gāzes ieguvē arī varētu būt kaitīga. Protams, mēs turpināsim konsultācijas ar dalību valstīm, citām iesaistītajām pusēm un e, vērosim arī to, kas šajā svarīgajā jautājumā notiek Eiropas parlamentā. Paldies par uzmanību. E, Grācie par, ko e, es. Paldies komisijas pārstāvē par šo informāciju. Tagad došu vārdu atkal lūguma rakstā autoram. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es atbildēšu uz jautājumu, kas šeit izskanēja. Jautājums cik lielu naudu uzņēmums Chevron solīja Bulgārijas valdībai. Bulgārijā ir tāds teiciens. Tad, kad ir vajadzīga nauda, tad vislabāk vajadzētu investēt ļoti daudz naudas. Bulgārijas valdība noturēja konkursu par tiesībām veikt šo izpēti, tad sākotnējais piešķīrums bija apmēram 25 tūkstoši dolāru. 250 tūkstoši dolāru. Ševrons paziņoja, ka piedāvās Bulgārijai 30 miljonus dolāru, lielākā daļa no kura tiks izmantota, lai izmaksātu kompensācijas par kaitējumu vidē. Mēs uzdevām jautājumus bijušajam e, enerģētikas ministram Dragovkungam, un viņš atbildēja, ka tik tiešām šāda summa tika solīta Bulgārijas valdībai no Ševrona puses tad, ja tiktu parakstīts līgums ar Chevron. Bet pagaidām nauda vēl nav nonākusi valsts kasē. Nu, Bulgārijā ir divi veidi komentāri par šo situāciju. Ir cilvēki, kas atbalsta uh, slānekļa gāzes ieguvas izpētu, un ir cilvēki, kas to nosoda. I, tas parasti notiek Eiropā, tā ka ir atšķirīgi viedokļi, un arī Bulgārijā tieši tāpat. Uh, Mēs esam ļoti priecīgi par to, ka lielākā daļa iedzīvotāji ir pret šādu te izpēti un ieguvi, jo Dažos gadījumos šīs tehnoloģijas tiešām varētu radīt kaitējumu vidē, un citur varbūt mazāk. Viss atkarīgs no tā, kādi ir ieži tajā vietā, kur notiek izpēta. Un manuprāt, nav notikuši nekādi relevanti eksperimenti, kas varētu parādīt, kādi, kādi kaitējumi varētu tikt nodarīti ar šo te izpēti un urpšanu. Es ļoti respektēju Bulgārijas ģeologus, taču, diemžēl jāsaka, ka man šķiet viņi nav veikuši nepieciešamos pētījumus. Gribu pateikties jums par uzmanību. Eh. Paldies arī jums! Man liekas, vairums kolēģu uzskata, ka šim lūgumrakstam ir jāpaliek atklātam. Eiropas komisija jau mums pastāstīja, cik aktīvi tā darbojas šajā jomā. Tas nozīmē, ka mums ir vērīgi jāraugās, kādi būs nākotnē esošie priekšlikumi. Tāpat šeit izskanēja šodien priekšlikums mūsu komitejā noturēt uzklausīšanu par slānekļa gāzes jautājumu. Varbūt koordinatoriem vajadzētu apspriest šo jautājumu, šo priekšlikumu. Gaidīsim, kad par šo tēmu notiks uzklausīšana arī vides komitejā, tā lai nebūtu darbības pārklāšanās dažādās parlamenta komitejās. Mums ir jāorganizē tāda uzklausīšana, kas vairāk piemērot mūsu komitejai. Tātad lūgumraksts paliek atklāts, runāsim par potenciālu uzklausīšanu, ko vairāki runātāji šeit pieprasīja. Koordinātori izlems to, vai tas būtu liederīgi. Beļie kundze, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu arī vidas komitejas deputāte. Mūsu uzklausīšana vidas komitejā būs ļoti atšķirīga, jo mēs neuzklausīsim cilvēkus, kas ir iesaistītās puses, proti uzņēmumus un politiķus. Šeit lūgumrakstu komitejā noteikti ir jāuzklaus cilvēki, kas dzīvo tajos reģionos. Tātad mm. šīs uzklausīšanas viena otru papildinās, un tas nebūs nekāds jautājums par pārklāšanos. Sonika kungs, lūdzu. Paldies! Es gribētu teikt, ka vides komiteja jau ir organizējusi vairākas tikšanās, ir bijusi arī publiskā uzklausīšana par slānekļa gāzi un tās ieguves ietekmi uz ūdeni. Šajā uzklausīšanā nepiedalījās lēmumu pieņēmēji, bet gan zinātnieki no dažādām pasaules valstīm, ieskaitot arī Franciju. Šo uzklausīšanu oficiāli organizēja NV komiteja. Domāju, ka nav nekāda problēma. Mēs šeit, pētī komitejā, varam organizēt citu uzklausīšanu. Es gribētu aicināt visus vides interesantus piedalīties mūsu komitejas sēdē. Babinskas kundze. Es gribētu teikt, ka arī ītra komitejā uh, ir uzklaus, organizēta uzklausīšana par šo jautājumu. Bet, protams, mēs varam turpināt šo darbu. Vienīgais jautājums ir, ko mēs aicināsim uz šo uzklausīšanu. Esam pieņēmuši lūgumu rakstu no konkrētas pašvaldības, taču uzklausīšanā runa ir par um, slānekļa gāzes aizliekšanu visā e, Polijā un visā Eiropas Savienībā. Vai mēs uzaicināsim arī tādus cilvēkus, kas ir laimīgi, ka tiek iegūta slānekļa gāze viņa reģionā, jo tādēļ reģions attīstās? Tā vietā, lai organizētu šādu veidu uzklausīšanu, varbūt mēs varam organizēt eh, sabiedriskās domas kampaņu reģionā vai valstī. Šeit uzklausīšanas gadījumā vajadzētu uz, uzaicināt ļoti daudz dalībniekus no visas Eiropas, gan tādus, kas ir apmierināti ar slānekļu gāzes izmantošanu, gan tādus, kas nav apmierināti. Labi, paldies, saka priekšsādātāja koordinātora sēdē pieņemsim lēmumu. Protams, ņemsim vērā visu dokumentāciju un informāciju, kas ir mūsu rīcībā. Es gribētu pateikties lūgumu rakstu autoriem, un mēs pāriesim tagad pie nākamā jautājuma, numur 17. Tas ir lūgumraksts 0358 līpsītra 2011, ko iesniedzis Polijas valsts piedarīgais Tomašs Nārskī un lūguma raksts 0942 slimstīt ar 2011, kura autors ir Jāzefs Slomas Adovski. Ir uh, savākti vairāki simti pārakstu par eh, šo lūgumu rakstu un došu vārdu Snārskī kungam izteikties par abiem lūgumu rakstiem. Liels paldies priekšsādātāji, godājamie komitejas locekļi. Un kā jaunam polim un eiropietim man ir nācies šodien būt te, lai aizstāvētu polijas uh, pilsoņu cieņu un lingvistiskās tiesības. Saskaņā ar Eiropas līgumu otro un trešo pāntu, pamatiesību hārtas otro un trešo pāntu, dalību valstīm ir pienākums aizsargāt uh, minoritātes. Poļu situācija Lietuvā ir pasliktinājusies īpaši pēc tam, kad, Polī, kad Lietuva pievienojās Eiropas Savienībai, un poļi nevar izmantot savu vārdu polisko formu. Poļu valodas izmantošana sabiedriskajā dzīvē tiek apstrīdēta, un netiek izmantotas divvalodīgas uh, ielu nosaukumu plāksnītes. Lietuvā netiek uh, norādītas uh, minoritāšu tiesības un notiek diskriminācija pret polijas uh, skolām, jo nav paredzēts uh, pārējais periods, kurā tiek nodrošināta pārēja uz lietu valodu. Lietu pārkāpj līgumus, un ir svarīgi atzīmēt, ka Lietuvas, eh, lietuviešu minoritāte Polijā var baudīt uh, savas tiesības. Poļu minoritāte Eiropā, Lietuvā vienmēr ir tur bijusi, un diskriminācija pārkāpa eh, viņu cieņu, tā pārkāpa dažādības principu. Un tas ir pretrunā 4. pānta trešajam punktam līgumā par Eiropas Savienības darbību, un tas nozīmē, ka ir grūti piepildīt Eiropas Savienības mērķus. Fakts, ka poļi nevar rakstīt savus vārdus poliski, nav atbilstoši direktīvai, kas pieņemta 2003. gadā poļu izcelsmes uh, Lietuvas pilsoņi netiek respektēti. Es uh, kā citas valsts pilsonis uh, nevaru izmantot uh, savu vārdu oriģinālajā formā, un tas nozīmē, ka manas tiesības iegūt darbu jebkurā dalību valstī ir pārkāptas. Tas pārkāpa trešo un ceturto pantu, kā arī sesto un devīto pantu līgumā par Eiropas Savienības darbību, 20. panta otrā punkta A apakšpunktu un 45. pantu, kā arī direktīvas 2000 līdz 43 principus. Es atvainojos tulkiem par to, ka runāju tik ātri unijnego. Zwłaszcza Poļu diskriminācija Lietuvā ir nesavienojama ar es likumdiešanas vispārīgajiem noteikumiem, īpaši standartiem par cilvēktiesību ievērošanu, un tas eh, pārkāp eh, pamatiesību hārtas principus. 40., 50., 51. un 52. pāntu. Problēmas, kuras es tikko ieskicēju, ir Eiropas Savienības kompetencē, īpaši Eiropas parlamenta kompetencē. Ņemot vērā Eiropas uh, vērtību neievērošanu. Gribēju norādīt, ka Eiropas komisijas rakstiskā atbilde nav akurāta. Un tā būtībā neatbild uz šīs problēmas būtību. Svarīgākie aspekti ir cilvēktiesību aizsargāšana Lietuvā, un tas nemaz nav pieminēts. Darbības joma ir, aptvērums ir sašaurināts, un tas ietekmē juridisko novērtējumu. Es uh, savas, sava lūguma raksta nosaukumā nenorādīja dažas lietas, bet gribēju lūgt komisiju paust nostāju par visiem šiem argumentiem un gribēju saņemt atbildi uz pavisam vienkārši jautājumu, kas ir acīm redzam saprotams katram Eiropas pilsonim. Vai komisija uzskata, ka Lietuvai kā Eiropas Savienības dalībvalstī ir pienākums ievērot cilvēktiesības vai ne? katrs, lietu, katrs Eiropas pilsonis, lai kur viņš dzīvotu, lai kāda būtu viņa pilsonība, ir pelnījis cieņu un to nedrīkst pārkāpt. Cienījamie komitejas locekļi gribēju lūgt Eiropas parlamentu veikt visus nepieciešamos uh, juridiskos soļus, lai nodrošinātu, ka pūļu minoritātes tiesības Lietuvā tiek ievērotas ieskaitot eh, lingvistiskās tiesības. Un poļi, kas dzīvo Lietuvā, ir Eiropas Savienības pilsoņi, pilntiesīgi pilsoņi, un viņi ir pelnījuši palīdzību. Gribēju aicināt komisiju izanalizēt šo situāciju, izzināt faktus un sniegt eh, šīs lietas juridisko novērtējumu poļiem un lietuviešiem ir daudz kopīga. Un es uzskatu, ka mums kā Eiropiešiem izdosies atrisināt eh, šo ļoti smago problēmu, kas ir šķērslis eh, Eiropas eh, Savienības harmoniskai nākotnē, un tāpēc lūdzu godājumos komitejas locekļus palīdēt poļiem Lietuvā. Ja jūs atstāsiet viņus novārtā, tad uh, iznāks, ka Eiropas parlaments novēršas no Eiropas pilsoņiem. Lielas paldies par uzmanību! Paldies! Tagad es došu vārdu Lietuvas un Polijas pārstāvjiem pastāstīt par uh, šo situāciju mēs uzklausīsim Lietuvas izglītības ministrijas īrēdi. Lūdzu. Liels paldies eh, priekšsādātājiem. Ar jūsu atļauju runāšu savā dzimtajā valodā. Priekšsādātāji, godājumie parlamenta deputāti, dāmas un kungi, mūs ir pārsteigusi uh, šī lūguma raksta izskatīšana Eiropas parlamenta pētīciju komitejā, jo Lietuvas uh, izglītības sistēma ir unikāla. Tā ļauj etniskajām minoritātēm iegūt izglītību dzimtajā valodā no sākums skolas līdz pat universitātei. Mums ir Lietuvas, uh, lietuviešu, krievu, baltkrievu skolas, kur dzimtā valoda bērniem tiek mācīta no pirmā gada līdz skolas beigšanai, un tāpēc gribēju uzsvērt to, ka fakti, kas atspoguļoti šajā peti lūguma rakstā, neprecīzi raksturo Lietuvas situāciju. Lietuva pilnā mērā nodrošina minoritāšu tiesības, ieskaitot poļu minoritātes. Lietuva nav pārkāpusi nevienu starptautisko nolīgumu. Gribēju paskaidrot, eh, kāda situācija ir šobrīd. Kā jau es minēju, poļu minoritātei Lietuvā ir tiesības mācīties dzimtajā valodā, sākot no sākuma skolas un beidzot ar universitāti. Un uh, eh, Bēlistaukas universitātes uh, poļu valodas nodaļa ir vienīgā tāda veida nodaļa ārpus polijas. Desmit eh, miljoni sko, poļu, kas eh, dzīvo ārpus eh, polijas, var mācīties 170 skolās ar poļu mācību valodu, un 55 no tām ir Lietuvā gribēju skaidri norādīt, ka atjaunojot Lietuvas neatkarību, poļu skolu skaits un audzēto, audzēkņu skaits ir tikai pieaudzis. Domāju, ka šī informācija komitejas uh, locekļiem būs uh, pietiekama, lai beigtu skatīt uh, šos lūguma rakstus. Tomēr, ņemot vērā lūguma rakstu autoru bāžas, gribēju šīs komitejas locekļiem pastāstīt par grozījumiem izglītības likumā. Vispirms trīs, izglītības likuma 30. pānta otrais punkts nosaka, ka skolas ar neformālu izglītību minoritātēm rāda iespēju saglabāt etnisko un lingvistisko identitāti, apgūt savas tautas vēsturi un kultūru. Uh, Un izglītības likums arī skaidri nosaka, ka etnisko minoritāšu skolās e, tādi priekšmeti kā Lietuvas vēsture, geogrāfija, civilās zinības ir e, vienīgie priekšmeti, kas tiek pasniegti valsts valodā, proti lietuviešu valodā. Un vesela virkne mācību priekšmetu tiek pasniegti dzimtajā valodā. Starptautiskā prakse rāda, ka 4, 60% tiek mācīti dzimtajā valodā, savukārt 40% valsts valodā, nu, proti lietuviešu. Lietuvā mēs redzam, ka kursu procentuālais sastāvs, kas eh, tiek mācīti etnisko minoritāšu valodās, sasniedz 90%. Tas eh, tiek nodrošināts eh, lietuviešu, krievu, poļu un baltkrievu valodās. Lietuviešu valodas apmācība ikvienam, kas mācās skolā, ļauj apgūt vienlīdz labi savu dzimto valodu un lietuviešu valodu, un tas nodrošina sociālo kohēziju, kā arī veiksmīgu integrēšanos darba tirgu. Tomēr gribēju teikt, ka uzlabota lietuviešu valodas apmācība nenotiek uz dzimtās valodas apmācības rēķina, jo mācību stundu skaits, kas eh, ir paredzēts dzimtās valodas apgūšanai, nav mainījies. Lai nodrošinātu konsekvenci Lietuvas valdība ir pieņēmusi rezolūciju saskaņā ar kuru pašvaldībām ir iespēja noteikt, kurās skolās dominē minoritātes. Un minimālais skolānu skaits klasē ir samazināts no 15 uz 10. Lietuva ir labi sagatavojusies izglītības likuma īstenošanai. Visi skolotāji, kas strādā minoritāšu skolās, tekoši runā lietuviešu valodā, viņiem ir attiecīgi certifikāti, lai to pierādītu, un tas nozīmē, ka viņi ir pilnībā kvalificēti, lai veiktu savus pienākumus. Vēstures un geogrāfijas skolotāji pirms eh, šī likuma spēkā stāšanās ir apmeklējuši noteiktus kursus. Lietuvas valdība ir piešķīrusi 800 tūkstoši lītu šo kursu rīkošanai, un līdzekļi ir iztērēti vārnīcām un citiem mācību materiāliem. Visas vēstures un geogrāfijas mācību grāmatas ir piedzīvojušas uh, atkārtots izdāmas uh, lietuviešu valodām. Un jautājums par valsts valodas pārbaudēm pārēdz pārējais uh, posmu divu gadu gārumā. Tas ir noteikts izglītības likumā, un Lietuva pašlaik domā par šī pārējais perioda pagarināšanu nacionālo minoritāšu skolām. Visi jautājumi, kas ir skārti šajā lūguma rakstā, ir pārunāti starp premjerministru Tusku un uh, Kubiļus. Arī ekspertu grupa ir izveidota atsevišķa ekspertu grupa, kas apspriedusi grozījumus likumā. Lai nodrošinātu augstas uh, kvalitātes izglītību etniskajām minoritātēm, izglītības un zinātnes ministrs 2011. gada 27. decembrī nodibināja ilgtermiņu darba grupu, kurā ir pārstāvētas visas etniskās, etnisko minoritāšu skolas, un šīs darba grupas mērķis ir apspriest lietas, kas saistītas ar izglītības likumu īstenošanu. Izglītības lik priekšlikuma jaunās normas ir vērtējušas eh, vairums starptautisko organizāciju, un neviena no tām nav secinājusi, ka likums būtu diskriminējošs. Keletą žodžių dėl vardų rašymo. Un gribēju pateikt arī pāris vārdu par uzvārdu un vārdu rakstību. 12. 2011. gada 12. maijā Eiropas cilvēktiesību tiesa sprieda, ka noteikumi par nelietuviešu izcelsmes vārdu un uzvārdu rakstību nepārkāpj nevienu tiesību aktu, un Lietuvas lēmums par vārdu rakstīšana ar lietuviešu burtiem neierobežo individu tiesības uz brīvu pārētošanos. Visbeidzot, gribēju pievērst jūs uzmanību faktam, ka Lietuvas poļu minoritātei ir tiesības mācīties poļu valodā no bērnu dārza līdz pat universitātei, un tas ir unikāls gadījums Eiropā. Gribēju norādīt, ka neviena organizācija vai cita starptautiska struktūra nav norādījusi, ka Lietuva pārkāp savas starptautiskās uh, saistības. Lūguma rakstā ir minēta maldinoša, maldinošs pieņēmums, ka Lietuva ir pārkāpusi savas starptautiskās saistības, un es labprāt atbildēšu arī uz uh, visiem papildu jautājumiem, kādi varētu rasties. Liels paldies, un tagad došu vārdu uh, Kristofam uh, Treviskim, kurš pārstāv Poliju. Viņš ir ārlietu ministra padomnieks. Liels paldies, uh, priekšsādātāji, godājumie komitejas locekļi. Ļaujiet man vispirms pateikties par šo iespēju uzrunāt uh, komiteju un sniegt dažus komentārus par lūgumu rakstu, kuru skata šī komiteja. Dažas mirkļus gribēju pakavēties pie argumentiem, kuras minēja mūsu kolēģe. Man kā juristam šķiet, ka tās ir pretrunīgas uh, liecības. Jāteic, ka es esmu diezgan vīlies par atbildi, kuru ir sagatavojusi komisija. Un komisija šīs komitejas locekļiem. Kā jau pieminēts, lūguma raksta interpretācija tika skatīta ļoti šauri, un tā atbildēja tikai uz bažām par bažām uz, par tiesībām uz izglītību dzimtajā valodā. Un tas šo dokumentu padara nedaudz mulsinošu. Otrakārt, gribēju pakomentēt argumentus, kurus komisija min savā dokumentā. Uh, Vispirms eh, komisija piemin 165. pāntu līgumā par Eiropas Savienības darbību, un tas nosaka, ka dalību valstis ir primāri atbildīgas par mācību satura noteikšanu, kā arī lingvistiskās un kultūras dažādības saglabāšanu. Tomēr savos eh, novērojumos komisija ignorē citu Eiropas tiesību aktu ietekmi. Mēs uh, gribējām pieminēt uh, eh, līgumu par Eiropas Savienības darbību otro pāntu, kur pēc vārdiem cilvēktiesības uh, ir pieminētas arī minoritāšu tiesības, un tā bija revolucionāras, tās bija revolucionāras pārmaiņas. Uh, jo prasības, kas tika noteiktas, lai nodrošinātu cieņu pret minoritātēm, bija daļa no Kopenhāgenas kritērijiem, kas eh, tika izvirzītas eh, tām dalībvalstīm, kas vēlējās iestāties Eiropas Savienībā, bet ne vecajām val dalībvalstīm. Tie ir dubult standarti. Un cīņai pret mazākumtautībām būtu jānod, jānodrošina, jātiek nodrošinātai neatkarīgi no tā, vai tā ir jauna dalībās vai veca. Mēs aicinātu komisiju pārdomāt uh, savu nostāju un tās sekas. Piemēram, līgumā ir desmitais pāns, līgumā par Eiropas Savienības darbību, kurā interesantā kārtā ir noteikts, ka politiku definēšana un īstenošana ir jāveic ar mērķi, lai novērstu eh, diskri lai novērst diskrimināciju pēc dzīmuma vai etniskās izcelsmes. Un tas ir noteikts eh, līgumā par Eiropas Savienības darbību desmitajā pāntā. Un eh, dalību valstīm ir jāizvēlas aktīva pieeja diskriminācijas izskaušanā, nevis pasīva. Uh, Un, protams, ka pastāv arī zināmas iespējas, eh, kas izriet no sastā panta, bet to es nemaz nepieminēšu. Komisija tre, sava dokumenta trešajā punktā, otrajā lapusē piemin argumentus, eh, kas attiecas uz eh, pamatiesību hartas 21. un 22. pantu Un pilnīgi pamatoti komisija piemin arī 51. pantu, kas nosaka konkrētu ietveru šīs hartas īstenošanai, nodrošinot, ka mēs visi labi zinām to, ka šī harta vēršas pie Eiropas uh, institūcijām un Eiropas Savienības dalību valstīm. Šis instruments ir saistošs tikai Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanā, bet eh, savādā kārtā šīs kārtas diskriminācijas klauzulas un līgumu diskriminācijas klauzulas atkal tiek ignorētas. Un šeit mēs varam pieminēt eh, direktīvu 2000 līdz 43, kur eh, Starp uh, citām jomām ir skaidri pieminēta izglītība. Tā ir joma, kur jānodrošina diskriminācijas izskaušana. Vēl gribēju pieminēt to faktu, ka vairākas institūcijas ir pieminējušas uh, trešā panta sesto punktu pēc uh, Lisabonas līguma, kur teikts, ka minoritāšu tiesības ir uh, cilvēku tiesības, kas ir uh, dalībvalstu kopīgas tradīcijas, un uh, tam ir jā, jābūt noteiktam Eiropas Savienības uh, tiesību aktu vispārīgajos principos. Komisijai būtu jāmeklē pozitīvas atbildes, nevis negatīvas atbildes uz bāžām, kas tiek paustas par cilvēktiesību pārkāpumiem, pamatiesību pārkāpumiem gribēju atbildēt eh, šajā procedūrā savai kolēģei. Viņa pieminēja izglītības ekspertu darba grupas eh, darbu, ko ir nodibinājušas eh, abu valstu valdības. Šī grupa tika izveidota, tā sanāca kopā piecas reizes, bet eh, pēc eh, pēdējās sanāksmes netika publiskotas nekādas kopīgas rekomendācijas. Punkts. Un tas ir ārkārtīgi interesanti. Diskusijas bija, bet rezultātu nebija. Mūsu izpratnē Lietuvas puse nevēlējās eh, piekrist nekādā, nekādiem grozījumiem izglītības likumā. Mēs redzam, ka tas ir radījis veselu virkni diskriminējošu seku. Mēs šeit varētu minēt daudzas lietas, un man ir prieks dzirdēt, ka mūsu kolēģei nav problēmu ar ietver konvencijas 11. panta pirmo punktu. Ikreiz, kad uh, ir skatīts Lietuvas gadījums, Lietuva ir dzirdējusi negatīvas komentārus un ir solījusi grozīt savu likumdošanu, tomēr to nav paveikusi. Raugoties uz visiem šiem argumentiem, ņemot eh, tos visus vērā, mēs gribētu atbalstīt lūguma raksta autora prasību Eiropas komisijai sagatavot eh, jaunu ziņojumu par pamatiesību ievērošanu un ar mazāku alerģijas dāvu, kādu mēs reizēm novērtu, novēr, novērojam attiecībā uz Lisabonas līgumu. Liels paldies par šo izsmeļošo ziņojumu, un tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. Antonio Marks. Priekšsādātāji, gribēju sākt ar to, ka pieminēšu to, ka komisija ir sniegusi rakstisku atbildu uz šo lūgumu rakstu, balstoties uz to, kā tas uh, vispirms tika pasniegts, un savas misijas ietvaros uh, nodrošināt atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem, tā kā tas noteikts Lisabonas līguma 258. pāntā. Šajā juridiskajā ietvarā komisija nonāk uh, pie secinājuma, ka bāžas, kas uh, pausta šajā lūgumrakstā, neietilpst ES kompetencē, jo 165. Uh, līguma par Eiropas Savienības darbību pants nosaka, ka dalībvalstis ir primāri atbildīgas par savas izglītības sistēmas uh, organizēšanu un mācību satura noteikšanu. Un tas atbilst arī tam, ko lūgumraksta autors raksta savā lūgumrakstā, proti ir nodrošināta atbild, atbilstība pamatiesību hārtai, cilvēktiesībām, un tas eh, viss ir ārpus Eiropas Savienības kompetences. Komisija nevar komentēt eh, šādu normu pārkāpumus, un kas attiecas uz eh, hārtas noteikumiem. Uh, Kā jau tika sacīts, šie, šīs normas dalību valstīm ir jāievēro tikai īstenojot Eiropas Savienības tiesību aktus, un šādos gadījumos uh, komisija var prasīt normu ievērošanu. Šeit uh, minētie argumenti mums uh, ir jaunums, jo sākotnējā lūguma rakstā tie neparādās. Otrais, trešais, 4. 10. pāns, kā arī direktīvas 2043 eh, normas, kas attiecas uz uh, etnisko, uz diskrimināciju balstoties uz etniskās piedarības pamata. Domāju, ka man pašlaik nebūs laika atbildēt detalizēti uz katru argumentu, jo tam ir nepieciešama juridiskā analīze, un es domāju, ka man nevajadzētu to darīt. Uh, ņemot vērā ierobežoto laiku, bet uh, domāju, ka mēs varētu pievērst uzmanību tam, ka šīm normām ir zinām ierobežojumi. Desmitais uh, pants ir adresēts savienībai, nevis dalību valstīm, un šeit jūs runājat par notikušu pārkāpumu, kuru izdarījusi dalību valsts un gribēju pieminēt, ka tas uh, attiecas tikai uz pieeju izglītībai, un šeit mēs runājam par mācību saturu un izglītības sistēmas organizāciju. Tātad tas neietilps direktīvas darbības jomā. Jebkurā gadījumā minoritāšu tiesības mūsu centienos nodrošināt uh, līguma īstenošana ir ārpus darbības jomas, un kā jau jūs norādījāt, tas neietilpst, otrā panta normas neietilpst mūsu pašreizējās misijas eh, darbības jomā vai aptvērumā. Paldies! Paldies, priekšsādātāji! Paldies! Snērska kunga lūgumraksts attiecās uz ļoti svarīgu jautājumu saistībā ar diskrimināciju pret poļu valodu un poļu minoritāti Lietuvā. Un šī minoritāte Lietuvā ir lielākā. Reforma kaitē poļu skolām. Tas, ka nav e, iespējas e, vārdu uzrakstīt e, pēc e, poļu e, rakstības, tas e, pārkāpja e, poļu pamata tiesības. Tātad e, Tātad kultūras un valodu daudzveidība. Regulējumiem šajā jomā tos nevajadzētu atstāt dalībvalstu ziņā, jo šādā veidā tiktu apdraudēta pārvietošanās brīvība un uh, tiesības uh, um, izteikties savā valodā. Snažska kunga lūgumraksts uh, ir par visiem šiem jautājumiem, kuri ir ļoti svarīgi, lai Eh, valstis eh, līdzās pastāvētu mierīgā veidā, un tāpēc es atbalstu lūgumrakstu. Un es eh, vēlos uzdot Sneškungam vairākus jautājumus, ja ļausiet. Vai jūs kādreiz esat bijis Lietuvā, vai jūs esat redzējis pats savām acīm šīs problēmas, vai jūs esat runājuši ar poļiem Lietuvā, vai jūs kādreiz esat pieredzējuši, pieredzējis diskrimināciju balstoties uz savas tautības? Vai jūs varētu kaut ko teikt par minoritāšu tiesībām Polijā? Piemēram, ar kašubiešu minoritāti un lietuviešu minoritāti Polijā. Vai jūs zināt eh, kādus konkrētus piemērus, kad tiek pārkāptas eh, poļu uh, lingvistiskās tiesības Lietuvām? Pēdējais jautājums. Ko jūs vēlētos, lai šī komiteja leģislabā darītu? Lansbergs. Paldies! Iepazīstoties ar Snērska kunga teikto, viņš ir norādījis eh, tad, kā sistemātiskas tad, tad, eh, pastāv apdraudējums, ka tik ierobežotas brīvas pārvietošanās tiesības, tur ir daudz muļķību, kuras pat nav jākomentē. Bet eh, kas bija interesanti man šodien? ka ne tikai Lietuva ir tā sliktā. Bet eh, arī pati Eiropas komisija eh, ir sliktā. Un attiecībā uz eh, paziņojumu komitejas locekļiem, tur ir daudz uh, apsūdzību neviens nesaka, ka Krievijas politikas veidotāji apsilds Lietuvu par uh, cilvēktiesību pārkāpumiem kopumā, kā Snārska kungs te ir paskaidrojis. Galvenais jautājums nav par polijas izglītības sistēmu, bet par Lietuvas izglītību visiem, visām minoritātēm, visās minoritāšu skolās tur e, nav bijušas sūdzības no Krievijas vai Baltkrievijas puses. Tikai e, polijas izglītības pārstāvji ir sūdzējušies dēļ e, nesenajām polijas ārlietu lietu biroja neradzīgajām darbībām. un vai e, šis grozījums e, ietek, ierobežo lietuviešu tiesības tātad mācīt poliski. Un skolotāju aizkaitinājums visticamāk izriet no tā, ka pēc diviem gadiem tādi priekšmeti kā vēsture un geogrāfija tie būs jāmāca valsts valodā pēc diviem gadiem varbūt šie skolotāji 20 gadu laikā nav iemācījušies valsts valodu. Pilsoņus nedrīkst ierobežot, nedrīkst ierobežot viņu tiesības mācīties uh, un tad uh, izmantot geogrāfiskos noteikumus valsts valodā. Un tas ir tas, uz ko aicina šis lūgumraksts. Un kas vēl ir šajā lūgumraksta kopsavilkumā? Protams, eh, tas, ka valsts valoda tiks izmantota vēstures un geogrāfijas mācīšanā, tas mainīs uh, situāciju saistībā ar šo te valsts skolu slēgšanu. Šī saikne ir pilnīgi nepareiza. Tās ir muļķības, kāpēc geogrāfijas mācīšana. Kāds ar tai ir sakars ar šādu ierosinājumu? Ja vēsture un geogrāfija tiks uh, mācīta valsts eh, valodā, kādas tam būs sekas? Un tādā veidā skolas uh, tiks slēgtas. Aizvien pieaugušais bērnu skaits ir. Eh, tas izriet drīzāk no ģimenes situācijas, pēc vecāku attieksmes pret bērniem. Un, diemžēl, lietuviešu skolas ir slēgtas un arī Polijā slēdz lietuviešu skolas. Tāpēc, ka ir pārāk maz bērnu. Bet šis bērnu skaits nav atkarīgs no vēstures vai geogrāfijas mācīšanas kādā no valodām. Es nesaprotu, kāpēc Snārska kungs parakstīju šādu nenopietnu tekstu. Attiecībā uz mācīšanu. Tur ir liels pārspīlējums šajā dokumentā. Neadekvāta iepazīstināšana ar šo jautājumu. Diemžēl man tas ir jāsaka. Lūdzu, netērējiet laiku šādiem dokumentiem. Es uh, saprotu, ka tādi dokumenti tiks rakstīti ar tādu pašu saturu turmāko gadu laikā. Varbūt, ka Lietuvu vainos Eiropas komisija vai Eiropas Savienības tiesa. Bet eh, šie kolēģi rīkojas nepareizi. Viņi neizdara nekādu secinājumus. Tur nav nekādu svaigu, saprātīgu secinājumu. Iespējams, viņi paši jūtas apjukuši. Un viņi izjūt spiedienu uzbrukt Lietuvai visos Eiropas eh, sadarbības līmeņos. tam nav nekādas jēgas, neko nedod eh, ne poļiem, ne visai Eiropas Savienībai. Paldies! Tomaševska kungs. Paldies! Kolēģi, dāmas un kungi! Man ir diezgan uh, grūti komentēt uh, to, ko teica mans uh, kolēģis, kurš pirms manis nu pat kā izteicās. Tomēr tas tiešām izskatās nopietni, kad uh, viens no komitejas uh, locekļiem nesniedz uh, iespēju citiem runāt un runāt par šo problēmu. Problēma ir diezgan svarīga. Un tā nav saistīta tikai ar uh, Mm, nacionālo un etnisko minoritāšu izglītošanu. Es esmu bijis Eiropas eh, parlamenta deputāts, un es saprotu, ka šāda problēma pastāv, un šādas problēmas ir uh, palielinājušās pēc pievienošanās Eiropas Savienībai. Tas ir zināmā veidā paradoks, eh, tāpēc, ka etniskās minoritātes diezgan entuziastiski piedalās, mm, piedalījās uh, referendumā par pievienošanos Eiropas Savienībai. Un eh, tad visi balsoja par. Un pēc tam, kad mēs pievienojāmies Eiropas Savienībai, pēkšņi parādījās visas problēmas, ne tikai saistībā ar izglītību. 2009. gadā eh, tika atcelts um, likums par nacionālām minoritātēm, līdz ar to mēs visticamāk esam vienīgā valsts, kurai nav likuma par nacionālajām minoritātēm. Šis eh, likums tika pieņemts 1991. gadā, kad mana valsts atguva savu neatkarību un mēs eh, cīnījāmies eh, par šo neatkarību eh, kopīgi. Mēs 91. gadā, tātad mēs stāvējām uz Baltijas ceļa, protestējām pret režīmu un gal galā mēs atgavām savu neatkarību. Poļi un citi atbalstīja Lietuvas neatkarību un 91. gadā pēc šausmīgajiem notikumiem janvārī mums bija šis te, um, likums izstrādāts uh, par nacionālām minoritātēm. To uh, parakstīja mans uh, kolēģis Landsberģa kungs. Kurš bija augstākās padomas priekšsētājs tajā laikā? Un uh, šī pati politiskā vara 91. gadā, pēc tam, kad tātad brīdī, kad mēs pie, 2004 gadā, kad mēs eh, pievienojamies Eiropas Savienībai, atteicās no šī likuma un šīm tā izcīnītajām tiesībām. Attiecībā uz uh, valsts, uz uh, tiesībām izmantot uh, dzimto valodu sabiedrībā, viņiem ir jāmaksā sodi ne tikai uh, attiecībā uz ielu dubultiem nosaukumiem, bet arī Tas attiecās arī uz uzrakstiem veikalos un autobusos. Un kas izriet no šī te likuma, kuru minēja, ir reģioni, kuros etniskās minoritātes ir 80% no visas sabiedrības. Un jūs varat iedomāties, ka ir 40 pašvaldības, un dažās no tās, tām ir 80% etnisko minoritāšu. Un viņiem nav tiesību uz to, lai uh, ielu nosaukumi būtu uzrakstīti viņu dzimtajā valodā. Un, ja to tomēr ir uzrakstīti, tad viņiem ir jāmaksā sodi par to, ka viņi izmanto savu dzimto valodu. Sabiedriskajā dzīvē viņiem ir e, jāmaksā līdz pat 500 litu par viņu zinātās valodas izmantošanu uh, šajos reģionos. Un es vēlētos uh, uzsvērt, ka tad 80% iedzīvotāju šajos reģionos uh, ir poļu minoritātes pārstāvi. Šī pati problēma saistās ar vārdu un uzvārdu rakstību, tāpēc, ka nevienam nav tiesību noteikt uh, šādus ierobežojumus uh, uzvārdu rakstībai. Padomju laikos es uh, atteicos eh, iegūt padomju pasi. Un tad ieradās policijas eh, pārstāvi, un te, viņi teica, ka es nevaru dzīvot bez pasas, tomēr es teicu, ka es nepieņemšu šo pasu, tāpēc, ka tas nav mans uzvārds, kurš ir ierakstīts šajā pasē. Totalitārā režīmā man izdevās eh, pārliecināt viņus, ka mans uzvārds ir jāraksta manā dzimtajā valodā, bet uh, tagad es neko nevaru iesākt. Un ne tikai poļu minoritāte ir uh, neapmierināta ar šo situāciju. 17. martā bija protesti. Aptuveni 10 tūkstoši cilvēku izgāja ielās. Te bija cilvēki no izglītības arotbiedrībām, kur arī kritizēja šo izglītības likumu. Līdz ar to šī te, šī te pašreizējais lik, li, li, ligumraksts nav pret Lietuvu, tas ir pret uh, Eh, valdošo eliti, tāpēc ka sociāla demokrāti, kuri šobrīd atrodas opozīcijā, viņi arī kritizē pašreizējo izglītības likumu. Atvainojos, ka iejaucos tomēr. Mums izbeigsies laiks, un mēs nevarēsim beigt darbu. Ir citi pilsoņi, kur vēlas izteikties, tāpēc lūdzu iz, izsakieties īsi. Es izteikšos pavisam īsi. Es domāju, ka mums, mēs eh, gustam šeit eh, konfliktējošu informāciju, bet pirmkārt es vēlos eh, teikt komisijai, pat tad, ja mēs nevaram sākt pārkāpumu procedūru, mums ir tiesības risināt šos jautājumus šeit. Un mēs to varam darīt. Un otrkārt, vai š, šis jautājums, šo, šo jautājumu ir iepazīstināt Eiropas eh, padoma. Jo tas attiecās uz Strasbūras tiesas kompetenci, tāpēc es eh, vēlos eh, dzirdēt, vai tas ir darīts. Un es vēlos arī piebilst, ka dažkārt ir bijušas diskusijas arī ar Krievu minoritāti Baltijās, Balt, Baltijas valstīs un tur ir pat vēl sliktākas eh, problēmas, tāpēc, ka viņi nevar iegūt, izsienot savas pamatiesības, bet es domāju, ka šeit mums ir um, iespējas risināt šos jautājumus, bet pirmkārt. Vai ir bijis kāds še, eh, šīs te tiesas spriedums? Paldies, Saukens kundze. Legut Kalkungs, lūdzu. Šis ir ļoti plašs jautājums bet ir kāds mazs aspekts, kurš ir diezgan ilustrējošs. Eksperimenta kārtā iedomājoties, iedomājieties, ka jūs pēkšņi nonākat valstī, kurā jūsu vārds vairs nav tāds, kāds tas bija daudzus, daudzus gadus tāds, kāds tas bija jūsu tēv, tēvam un vectēvam, pēkšņi jūs kļūstat par kādu citu cilvēku. Vai tas ir pieņemami? Nē, tas nav pieņemami. Grācija, kolēga. Eh, nu- Paldies. Valdien, kungs, lūdzu. Paldies. No vienas puses mums visiem ir pilnīgi skaidrs, ka tas uh, kā valsts izlēma um, rakstīt savus izglītības likumus, uh, tā ir valsts nacionāla prerogatīva. Un ne mūsu ziņā ir par to spriest, bet no otras puses uh, ir arī skaidri redzams, ka jebkurā gadījumā, un jūs varat uh, iedomāties Lietuvu vai kādu citu valstu, un poļu minoritāti vai kādu citu minoritāti, kādā citā dalībvalstī šis, šī problēma vienmēr ir aktuāla. Un tā sākās uh, ar eh, to, eh, kurā valodā mācīties vēsturi un geogrāfiju. Taču šis jautājums turpinās eh, ar to, vai universitātēm jābūt minoritāšu valodās vai valsts valodā. Šie ir tādi jautājumi, kas kopumā pastāv valstīs, kurās ir liels minoritāšu procents. Un līdz ar to mums vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem, spriežot par situāciju ja mēs neesam iepazinušies ar visiem faktiem. Protams, ka minoritātes viedoklis vienmēr ir daudz emocionālāks. Tomēr mēs atrodamies Eiropā, nevis kādā citā pasaules daļā, kur nepastāv tiesiskums, tāpēc mums vajadzētu veikt tālāku izpēti. Bet nu, nevajag to darīt emocionālā veidā. Vienkārši ir jāskatās, vai tiesības tiek ievērotas un ir jāaptur prātā, ka valstī ir savas tiesības rakstīt uh, izglītības likumus. Paldies! Kaļinovskī kungs lūdzu. Paldies! Mēs šeit runājam par daudzām problēmām, kuras eh, rodas no jaunā izglītības likuma Lietuvā. Tomēr es uzskatu, ka vissvarīgākais eh, ir A līmenis šie te vidusskolas eksāmeni. Pēc tam, tad eksāmeni pēc vidusskolas beigšanas. Šāds eh, eksāmenis notiks abās skolās, gan minoritāšu skolās, gan parastajās skolās. Un eh, skolās, eh, kuras vada minoritātes, šādi eksāmeni jau iepriekš bija, bet dēļ mācību programmas 12 gadu laikā tad mēs runājam par 12 gadu periodu. Lietuviešu valoda netika mācīta tik labi kā citās skolās, tomēr tagad, pēc trīs gadiem, šie eksāmeni tiks eh, veidot pēc viena standarta. Tomēr šie bērni nav 12 gadus mācījušies šajā valodā, viņi to ir darījuši tikai 3 gadus, eh, un 3 gadu laikā viņiem ir jāsasteidz eh, šī mācību programma. Un tā ir liela netaisnība. Es varu pievienoties, ka uh, daži standarti ir jāpadara vienādi, un es domāju, ka Lietuvas uh, valstī ir visas tiesības strukturēt uh, savu izglītību tā, kā viņi to vēlas darīt. Tomēr tas nav pareizi, šis te, aspekts. Tad vēl dažas lietas, jo es esmu strādājis pie šīm Lietuvas polijas attiecībām un pie visām šīm problēmām, kuras ir um, parādījušās gadu laikā. Attiecībā uz. Uh, pamatojumu. Valdība saka, ka ir bijis eh, pētījums un minoritāšu pārstāvjiem tika uzdots jautājums, vai jūs eh, uzskatāt, ka jūsu uh, lietuviešu valodas prasme var radīt problēmas darba tirgu? 40% no respondentiem teica, ka jā. Ja es nerunāju valsts valodā pietiekami labi, man iespējams būs nopietnas problēmas darba tirgu. Otrs jautājums bija šāds. Vai jūs pats esat eh, pieredzējis problēmas meklējot darbu, tāpēc, ka jūs pietiekami labi nezinājāt valsts valodu? Tikai 3% atbildēja apstiprinoši. Tomēr Lietuvas valdība atsaucās tikai uz pirmo atbildi ar augstākiem procentiem. Tāpēc es uzskatu, ka tas tiešām ir maldinoši. Eiropas uh, Eh, sabiedrība tiek maldināta, tiek teikts, ka tas tiek darīts eh, visu pilsoņu labā, tāpēc, ka viņi saskarās ar problēmām darba tirgu. Nē, tikai 3% ir šāds problēmas. Paldies! Te. Marganaits Konze, lūdzu. Paldies! Lietuva uzskata, ka nacionālās minoritātes ir bagātinošās eh, kultūras un mantojuma daļa, un uh, Tas izriet eh, no eh, visiem starptautiskajiem, eh, starptautiskajām saicībām. Lietuvā ir ļoti labi standārti poļu izglītībai. Izglītības reforma Lietuvā ir domāta uh, skolēnu um, mācību procesu uzlabošanai. Un šī reforma tika iznota daudzās valstīs, to skaitā arī Polijā. Uh, Lietuva ir vienīgā pasaula valdībā, pasa, vienīgā valsts pasaulē, kura sniedz iespēju eh, poļiem eh, mācīties viņu valodā eh, visos izglītības līmeņos, un, un skaitļi jau tika minēti. Tad ir divi priekšmeti valsts valodā, vai tiešām tas, tas ir pārkāpums minoritāšu tiesībām, ka viņiem tiek dota iespēja iegūt labus, labus, labus prasmes valsts valodā, un tas viņiem palīdzēs darba tirgu vēlāk. Kalinauska kungs teica, ka nebija problēmu cilvēkiem atrast darbu Lietuvā. Tātad cilvēkiem, kuri nav, eh, kuriem nav ļoti labu lietuviešu valodas zināšanu, tad kāpēc jūs baidāties eh, no šāda eksāmena? Man ir jāsaka, ka tas, ko teica Tomas Šeska kungs, tātad, ka šis ir politisks jautājums, ka viņš ir pret pašreizējo lietuviešu valdību, tas daudz ko paskaidro. Turpinot ar izglītības likumu, bija darba grupa, kas šeit tika minēta. Un parādījās arī ierosinājums no lietuviešu puses, eh, par to tika spriest kopā ar mūsu poļu kolēģiem, lai būtu šāds pārējais periods. Nevis eh, divi gadi, bet eh, astoņi gadi. Es nezinu, kāpēc šis nu, nolīgums netika parakstīts. Izglītības ministrs Lietuvā teica, ka nu tam Folebekam. Uh, tad, tad, uh, ECO eh, komisāram par minoritāšu jautājumiem. Viņš teica, ka pārējais eh, periods eh, tiks garantēts, lai pārbaudītu līdzgaitšo zināšanas, un tas nozīmē, ka tiks, nu, būs atkāpes un šis te, periods turpināsies pirms pirmie absolventi beidz skolu. Kāpēc jūs to jūs tā darāt? Un tā kā lūgumraksts iesniedzējs teica, un tik minēta arī mūsu garā kopīgā vēsture. Kāpēc jūs uh, sakāt šādas nepareizas lietas? Paldies, Sonika kungs, lūdzu. Dziękuję, eh, pani przewodnicząca. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu atsaukties uz to, ko teica Eiropas komisijas pārstāvs. Manuprāt, komisija izmantoja tādu ļoti juridisku pieeju, eh, runājot par šo seno problēmu. Daudzus gadus jau Lietuvā dzīvojušie poļi ir sūdzējušies par diskrimināciju. Es uzskatu, ka Eiropas komisijai būtu jāmēģina mazināt šādi strīdi starp dalībvalstīm, mīkstināt tie. Uh, Manuprāt, Eiropas komisijai būtu jāuzvedas kā vidutājiem šādās situācijās. Tai nevajadzētu slēpties aiz sausiem pantiem, kas tiek minēti no dažādiem tiesību aktiem. Eiropas Savienības veidošanas pamata doma bija eh, nāciju valstu līdzās pastāvēšana harmoniskās attiecībās jāizvairās no konfliktiem un no dažādām pret, pretstāvēšanām un dažādajiem strīdiem. Kāpēc mums ir izveidota Eiropas pamatiesība aģentūra, ja jau ir šādas te atrunas? Kāpēc mēs nevaram aicināt, lai šī aģentūra izskatītu šo jautājumu, lai tā uzklausītu abas strīda puses un varbūt nāktu klajā ar ziņojumu? Kas varētu būt pamats kaut kāda veida izvērtējumam. Varbūt, ka šīs ziņojums nebūtu pilnīgi apmierinoši nevienai no strīdus pusēm, taču tas varētu nākt par labu mums visiem. Varbūt šī komiteja varētu pieņemt rezolūciju šajā jautājumā, varbūt mēs varētu pasūtīt šādu te pētījumu. Paldies, pēdējais runātājs Bostināru kungs. Paldies, priekšsādātāji. Pirmkārt, es uzskatu, ka šis jautājums ir ļoti emocionāls, ļoti delikāts jautājums, jo runa ir par identitāti un identitātēm. Reizēm rodas identitāšu konflikts, un tās var eskalēties un var atklāties atvērti, var izveidoties atklāti konflikti, kā mēs to Eiropā esam pēdējos gados redzējuši. Ja šis jautājums ir tik delikāts un tik emocionāls, tad, manuprāt, mūsu komiteja var runāt par šo jautājumu tikai tad, ja mums priekšā ir situācijas novērtējums. Šobrīd vienīgais novērtējums, ko var iedomāties, ir ECO kom, augstā cilvēktiesība komisāra ziņojums un Eiropas padomas izvērtējums par to, kā cilvēktiesību konvencija tiek īstenot attiecīgajās dalībvalstīs. Visādi citādi Eiropas komisija nav nekāda pamata izvērtēt cilvēktiesību jautājumu ieviešanu un minoritāšu tiesību ievērošanu dalību valstī. Nesen mēs ļoti līdzīgi rīkojāmies eh, runājot par situāciju Ungārijā ar tās konstitūciju un eh, preses likumu tika iesaistīts ECO un Eiropas padome. Arī šoreiz mēs varam vērtē, lūgt šīs abas iestādes izvērtēt situāciju, lai tās pasaka, vai tā ir, vai lūguma rakstiesniedzējiem ir taisnība vai nē, un e, arī piedāvāt risinājumus. Protams, ka mēs šeit neesam nekāda tiesa, kas varētu nākt klajā ar spriedumu šajā jautājumā, kas nākt par labu vienai vai otrai strīdus pusē. Mana Rumānijas pieredze man māca sakojošo. Tad, ja minoritātēm nav tiesības, tad tas var tikai vairot spriedzi. Tiesību pārmērīga pielietošana arī var izraisīt frustrāciju pretējā pusē, un tāpēc risinājumam ir jābūt ļoti līdzsvarotam. Tas varētu nākt par labu abām pusēm. Un šeit atkal gribētu aicināt priekšsēdētājs kundzi rast risinājumu. Kā mēs varētu piesaistīt ECO un Eiropas padomu, lai tie izvērtētu juridisko situāciju un esošo tiesību aktu īstenošanu šajās te valstīs. Un pēc tam mēs labprāt uzklausītu komisijas viedokli un komisijas lēmumu tad, kad būs šie divi izvērtējumi. Visādi citādi komisija var teikt, tas ir subsidiaritātes jautājums. Pamatiesību harta uzliek pienākums dalību valstīm, un tas ir tāds zināms aizbildinājums, kas uh, tikai turpinās strīdus un ķīviņus. The situation, because the situation is a bit broda. Jo, manuprāt, situācija ir nedaudz plašāka nekā mēs šodien gribam varbūt to vērtēt un redzēt. Visā šajā reģionā ir problēmas ar mm, etniskām minoritātēm dažās dalību valstīs ir pilsoņi, kuriem tiek liektas viņu leģitīmās tiesības saņemt dalību valsts pasi, ir svarīgi, lai Eiropas Savienība kaut ko darītu to vērtību vārdā, kuras mēs šeit sludinām. Un arī pietiekami gudri, tā lai mūsu pieeja nebūtu vienpusīga. Paldies Bostināru kungam! Tagad došu vārdu atkal rūguma raksta autoram Snarska kungam - divas minūtes. Godātā priekšsādātā divās minūtēs man ir ļoti grūti pateikt visu Šeit jums priekšā ir divi dokumenti - mans lūgumraksts un otrs Eiropas komisijas ziņojums. Nekad es neesmu teicis savā lūgumrakstā, kā ierobežojuma rezultātā Sku, poļu skolu skaits samazināsies. Es rakstu lūgumu rakstā, ka mazināsies poļu skolu skaits, bet es nesasaistīju to ar faktu, ka uh, geogrāfija tiks mācīta lietuviešu valodā. Daudzkārt esmu lietojis termiņu cilvēktiesības. Eiropas komisija savā ziņojumā nerunā par cilvēktiesībām. Mans lūgumu raksts tika iesniegts kopā ar citu lūgumu rakstu, kas tika iesniegts par līdzīgu tēmu. Un tagad gribētu uzrunāt Lānsberģa kunga. Es jūs ļoti cienu par to, ko jūs esat izdarījis Lietuvas labā. Taču lūdzu, Landsbergs kungs, izturieties pret mani kā pret Eiropas pilsoni. Un lūdzu, nestrīdieties šeit ar manu valdību. Mans lūgumraksts nav iesniegts no valdības iestādes. Nē, es iesniedzu šo lūgumrakstu kā Eiropas pilsonis, un es lūdzu pēc jūsu palīdzības. Es sagaidu solidāru attieksmi. Es, protams, saprotu to, ko jūs šeit izaicināt. Jūs izaicināt to, ko es neesmu rakstījis. Lūk, es jums varu parādīt šo biezo papīru mapi. Tā ir mana saraksta ar sekretariātu. Man liekas, es sekretariātam jau pavisam biju aizmirsis. Taču es pieminēju, ka ir kaut kādas uh, Mm, neprecizitātes un pārkāpumi mm, šajā te visā situācijā. Lūdzu, izpētiet vēlreiz man lūgumrakstu un visus mans argumentus. Gribētu pateikties Valences kungam par viņu izteikto atbalstu. Jāsaka, es pats uz savas ādas esmu izjūts diskrimināciju. Priekšsēdētājs kundze, jūs arī tiekat diskriminēti Lietuvas plašsaziņas līdzekļi, kad viņi rakstīja par šo lūgumrakstu, pieminēja jūsu vārdu, un tas tika rakstīts kā Makoni. Uh,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 viņi redzētu jūsu pareizā vārdu rakstu, pareizo vārdu rakstību, viņi neatpazītu to, ja būtu klausījušies tikai Lietuvas plašsaziņas līdzekļus. Es dodos uz eh, kapsētu Viļņā, Rosā, tur maniem senčiem netiek izrādīta tāda cieņa kā lietuviešu senčiem, viņu uzvārdi netiek rakstīti tā, kā tas ir vajadzīgs. Es piekrītu, ka daudzkulturāla Lietuva var būt fantastiska dalībvalsts, ar to mēs varam ļoti labi sadarboties. Mūsu vēsturiskā sadarbība var būtu lielisks piemērs visai Eiropas Savienībai. Es esmu sazinājies ar dažādām NVO Lietuvā un arī citur. Esmu sazinājies ar vairākiem fondiem, kas atbalsta poļus, kas dzīvo ārzemēs. Sazinājos ar divām NVO Lietuvā. Es eh, redzu informāciju, ko viņi sniedz par situāciju, un šajos ziņojumos tiek apstiprināta cilvēktiesība pārkāpuma Lietuvā. 1977. gadā tapa kopīgs paziņojums, ko parakstīja padome un Eiropas komisija. Tajā tik teikts, ka cilvēktiesības ir daļa no uh, Eiropas Savienības uh, likuma un tiesību kopien, ik, kopienas. Ik viens skolnieks to zina. Es zinu, ka man nav pārāk daudz laika runāt, un tādēļ nobeigumā vēl gribētu pateikt, ka mans lūgumraksts ir Eiropas pilsoņa sauciens pēc palīdzības. Es vēlos, lai arī citiem pilsoņiem tiktu sniegta palīdzība. Valensas kungs jautāja, ko es sagaidu. Nu, es domāju, ka mums vajadzētu mēģināt, varbūt pieņemt rezolūciju, kurā mēs aicinām dalību valstis pievērst īpašu uzmanību dal, e, cilvēktiesībām. Tas nav nekas pretrunīgs. Eiropas komisijas pārstāvis neatbildēja uz man jautājumu, tādēļ es to uzdošu vēlreiz. Eiropas Savienības dalību valstis, vai tām ir kādas saistības ievērot cilvēktiesības, jeb nē? Eiropas parlaments nevienreiz vien pieņēmis rezolūcijas par cilvēktiesību jautājumiem. Saskaņā ar neseniem datiem, kas ir manā rīcībā, poļu valoda, lietuviešu valoda tika ieviesta daudzās pašvaldībās Polijā tāpat arī vācu valoda un arī citas valodas. Mans lūgumraksts, manuprāt, ir pelnījis ļoti lielu uzmanību. Mēs varam, protams, vērsties arī citās komitejās Eiropas parlamentā. Es gribētu aicināt jūs pievērst tam uzmanību un arī zinām daļu līdzjūtības nevis kā valdības pārstāvim, bet kā privāta persona. Kašman kungs lūdz vārdu un izņēmu gadījumā es viņam arī dodu vienu minūtu lūdzu, bet ne vairāk. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, ka ierados tikai tagad. Man bija jābūt citā komitejā uz balsojumu, bet es gribēju šeit ierasties, lai atbalstītu jūs. Es atbalstu to, kas tikko kā tika teikts. Es esmu no apvienotās karalistes un no savas valsts pieredzes gribētu teikt, ja poļu piloti otrā pasaules kara laikā nebūtu vadījuši lidmašīnas, tad apvienotāja karalistē būtu daudz vairāk bojā gājušo. Un tieši šis solidaritātes pieņēmums, universalitātes izpratne ir ļoti svarīga mums. Es gribētu aicināt šo lūgumrakstu paturēt atvērtu. Bieži vien esam strīdējušies pret šo te akī komunitē, taču cilvēktiesību jautājumos, ja runa ir par tiem, tad mums tam ir jāsniedz visplašākais atbalsts un arī visdziļākā izpēta. Ko lūgumraksta autors var sagaidīt? Es varu pateikt komisijai, ko es gaidu, bet šāda veida prezentācijas. Es uzskatu, ka lūgumraksta iesniedzējiem ir jāpadomā par politiķu karjeru, jo, manuprāt, viņa uzstāšanās bija vienkārši izcila. Paldies kolēģim Kašmanim! Jūs gan nedzirdējāt pārējās debatas. Kolēģi vienbalsīgi ir lūguši paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu, un tādēļ mēs arī turpināsim to tā darīt. Eiropas komisijas pārstāvis arī savā uzrunā teica, ka šodien atskanēja jauna informācija, un tāpēc Eiropas komisija papildinās savu atbildi. Piekrīt Valienkungam, mums jāpiekļu, jārunā par šo jautājumu piesardzīgi. Mums ir jāizskata visi pierādījumi. Gribētu aicināt lūgumu rakstu iesniedzējus. Iesniegt mums visus tos dokumentus, kas ir viņu rīcībā. Es domāju, ka šī ir lieliski iespēja mūsu komitejai uh, panākt zinām progresu šajā jautājumā. Mums ir jādomā par pamatiesību hārtu un par mūsu kompetenci šajā jomā, par to, cik lielā mērā mūsu uzdevums ir aizsargāt pamatiesības. Sirsnīgs paldies! Polijas un Lietuvas pārstāvjiem par viņu ieguldījumu šajās debatēs. Mēs zinām, ka uh, varam rēķināties ar jūsu atbalstu, tad, ja mums būs nepieciešama papildus informācija. Paldies visiem! Tagad pāriesim pie nākamā eh, lūgumraksta. Argomento e andiamo nel campo della tutela della salute, la petizione. Pāriem pie citas tēmas, pie veselības tēmas. Tas ir lūgumraksts numur 0660 2011. gads, ko iesniegus Polijas pilsone Anna Spīra. Viņa arī ir ieradusies, un tūdaļ pat došu vārdu viņai. Viņa runās par savu lūgumrakstu. Thank you. Šanovņi um, čunkovie komisija peticiju, šanovņi Eiropa. Godātie deputāti, godātie parlamenta deputāti, man līdz ir atnācis mans dēls, Oskars. Es gribētu jums pateikties par šo iespēju runāt par manu lūgumu rakstu. Es runāšu par uh, standartiem un ārstēšanu grūtniecības un dzemdību laikā. Paldies par šo iespēju šodien izteikties. Es zinu, ka visi mēs esam ļoti noguruši, taču es gribētu runāt par ļoti svarīgu tēmu. Ikvienam jaunajam vecākam visvarīgākā lieta ir viņa bērna veselība. Tikai apmēram 80%, 80% jaundzimušo ir nepieciešams uh, skābeklis, papildus skābeklis. 10% dzimst pirms priekšlaicīgi un apmēram 2% uh, svēr mazāk nekā 1000 gramu vai ap 1000 gramiem. Šī problēma aizvien eh, pieņemas spēkā, jo mātes ir gados vecākas, notiek ārpusdzemdas apaugļošana, ir dažādas infekcijas. Eh, manam dēlam Oskaram tagad ir 13 gadi, un viņam ir nepieciešama permanenta aprūpe. Viņš piedzima vienā no polijas eh, slimnīcām priekšlaicīgi. Aprūpes līmenis bija nepieciešams, bija ne, nepietiekams zems. Eh, rezultātā viņam bija asins izplūdums smadzenēs un arī atpalīdzība smadzeņu attīstībā. Man ir ļoti skumji skatīties uz viņu, jo viņa situācija aizvien pasliktinās, un es baidos, kas notiks ar viņu pēc tam, kad es nomiršu, kas par viņu rūpēsies. Un tāpēc es esmu jau ilgi cīnījusies par labāku aprūpi tieši perinatālā, uh, natālajās nodaļās Polijā un citās valstīs. Katru gadu 500 tūkstoši bērnu dzimst priekšlaicīgi Eiropas Savienībā. Un es uzskatu, ja pirmajās dzīvības mēnesēs, mēne, nedēļ, minūtēs mēs piedāvāsim pienācīgu aprūpas līmeni, tad mēs izvairīsimies no nāves un slimībām. E, šobrīd saskaramies ar dažādām problēmām, runas problēmām, epilepsiju, hroniskām slimībām. Uh, Un šī situācija ietekmē ne tikai šos viegli ievainojamos zīdainīšus, bet arī ģimeni, kurās bieži vien ir depresija. Arī vecāki saslimst un, protams, ka viņi nevar pietiekam labi strādāt, jo viņiem ir šāda milzīga problēma, kas skar ekonomisko situāciju. Māte vairs nevar iet darbā, jo viņai ir jārūpējas par bērnu. Tas finansiāli ietekmē visu ģimeni, un ne tikai tās izraisa arī papildus izmaksas visai veselības aprūpas sistēmai Eiropā. Tas ietekmē visu sabiedrību. Šīs te ārstēšanas izmaksas jums e, izklāstīs Madaras kundze, kas pārstāv Eiropas fondu m, priekšlaicīgi dzimušo bērnu jautājumos. Man ir jāsaka, ka pēc 12 gadiem es joprojām atceros to drausmīgo pieredzi, kāda man bija dzemdībās. Man līdzi bija divi radinieki. Bez viņiem es pat nebūtu zinājusi, ka pēc uh, eh, ķēzargrieziena izdarīšanas mans bērns pat nevarēja elpot. Viņš bija ļoti sliktā stāvoklī, ļoti vāš, novainots. Ja es zinātu, ka šobrīd aprūpas situācija ir labāka, tad. Um, tad es būtu mm, laimīga. Un ja toreiz aprūp būtu bijis labāk, tad Oskaram būtu klātos arī šobrīd labāk. Oskaram nepieciešama pastāvīga aprūpe. Mēs to varam atļauties, bet daudz cilvēku nevar. Daudzas mātes ir vientuļās mātes tādēļ, ka bērnam nepieciešama šāda aprūpe. Daudzām mātēm ir depresija. Kā šāda bērna māte, es gribētu vērst jūsu uzmanību uz šo problēmu. Ir ļoti daudz ekspertu, kas ir izteikušies par šo jautājumu. Viņi ir izteikuši rekomendācijas par perinatālo aprūpi, taču jāsaka, ka šīs rekomendācijas nav ieviestas praksē tādēļ, ka nav pietiekami tiesību aktu, kas piespiestu to darīt. Eiropas ginekologa asociācija plāno nākt klajā ar visaptverošām vadlīnijām šajos jautājumos. Tikai pēc tam, kad būs parādījušās šīs vadlīnijas un kad tās būs īstenots, katrs bērns saņems pienācīgu aprūpi. Un tam nebūtu jābūt atkarīgam no tā, kurā slimnīcā vai kurā valstī šis bērns piedzimst. Šī problēma nav tikai specifiska polijas problēma. Es gribētu uzsvērt, ka šāda rīcība ir nepieciešama, lai standarti tiktu ieviest visās dalību valstīs. Es vēlētos, lai pateicoties paneiropeiskajiem perinatāliem standartiem, mēs beidzot varētu nodrošināt kvalitatīvu aprūpu jaundzimušajiem, tā lai visām ģimenēm būtu lielākas iespējas būt laimīgām. Sirsnīgs paldies par uzmanību. Es atvainojos, ka runāju tik gari un arī tik ātri. Tagad es aicināšu Silke Maderu izteikties. Viņa runās par izmaksām. Jums uh, tiek dots vārds. Sicherheitshalber spreche ich in meiner Sprache. Drošības labad runāšu savā valodā, proti vācu. Es pilnībā atbalstu Spīras kundzi viņas cīņā Arī es esmu māte un 2008. gadā Eiropas uh, fonds jaundzimušajiem publiskoja salīdzinošu ziņojumu par situāciju Eiropas valstīs un sniedz arī zināmas rekomendācijas. Tomēr mums ir nepieciešams jūsu atbalsts, lai šīs lietas Eiropā varētu tikt īstenotas. Situācija Eiropā ir tāda, ka ik gādu aptuveni 5 miljoni Eh, sieviešu dzemdē, un eh, vēl papildus eh, divi miljoni piedzīvo spontānu abortu vai situāciju, ka bērns nepiedzimst. 25 tūkstoši bērnu piedzimst miruši, 90% ir garīgi traucējumi un 500 tūkstoši bērnu dzimst priekšlaicīgi. Ir uh, milzīga starpība - 5,9% Zviedrijā un 9,5% Austrijā. Tas saistīts ar to, ka nenotiek vienota reģistrācija. Dažās uh, valstīs tie tiek reģistrēti kā nedzīvi piedzimuši vai kā spontānais aborts, un ne visi bērni tiek piere, piereģistrēti tā, ka mēs varam ar šiem skaitļiem strādāt salīdzinoši ik nedēļu, sākot no 37. nedēļas, eh, palielina iespējas, ka bērns uh, izdzīvos. No 37. nedēļas uh, ir ārkārtīgi svarīgi, ka perinatālā aprūpe notiek uh, augsti kvalificētos centros un ka šī aprūpe tiek veikta izņemot izmantojot augsti kvalificētu personālu. Gal galā mums ir tikai vienas smadzenes, vienas plaušas un viena sirds, un tāpēc ir ārkārtīgi būtiski, lai šie bērni tiktu saglabāti, bet no otras puses, protams, veselība ir atkarīga arī no pēc, pēcpiedzimšanas faktoriem. Šeit, eh, šajā tabulā jūs redzat atšķirības starp dažādām valstīm. Vācija, Austrija ir salīdzinoši slikti izskatās eh, šajos rādītājos un eh, īpaši salīdzinājumā ar Ziemeļvalstīm, kuras piedāvā ļoti labi pernatālo aprūpi, kā arī ievēro standartus, kas ir augstāki salīdzinājumā ar citām Rietumē Eiropas valstīm. Kāda ir uh, priekšlaicīgu dzemdību iemesli? Un, protams, ka te jāmin alkohols, narkotikas un smēķēšana, bet uh, tie ir tikai 4%. Lielākā daļa ir infekcijas, nepietiekama aprūpe grūtniecības laikā un nepietiekama informācija grūtniecēm Tāpēc aicinām izstrādāt un ieviest Eiropas standartus, kas uzlikt par pienākumu informēt pacientus. Priekšlaicīgi dzimušajiem ir lielas sarežģījuma iespējas, smagi garīgi traucējumi līdz pat cerebrālajai paralīzei, un tie varbūt arī vieglāki traucējumi mācību traucējumi, bet arī, piemēram, situācijas, kur plaušas vai sirds vēl nav pilnībā izveidojusies, un tādējādi tas noved pie smagām slimībām, to pierāda pētījumi, un 10% priekšlaicīgi dzimušo bērnu um, saskars ar augstu šādu slimību risku. Smadzenes attīstās tajā posmā, kur tajā laikā, kad priekšdzim, priekšlaicīgi dzimušie bērni nāk pasaulē, un sāpes, kas saistītas ar apropi, protams, noved pie stresa. Ir pietiekami daudz pētījumu Un uh, dokumentācijas, uh, kas man ir līdzi un ko jūs varat izlasīt, kur ir aprakstīts, kas notiek, ja bērns dzimst priekšlaicīgi un nesaņem pienācīgu aprūpi. Un, uh, diemžēl, spīras kundzei to ir nācies piedzīvot uz pašas ādas. Daudziem tūkstošiem bērnu, kas Eiropā nāk pasaulē priekšlaicīgi, protams, nav garīgu traucējumu, bet mēs uh, varētu cīnīties par to, lai 10% mūsu bērnu nākotnē būtu labākas izdzīvošanas iespējas. Un tagad minēšu dažus uh, faktus par atšķirībām Eiropā. Tā ir Rietuma Eiropas valsts, kurā nav pietiekami labi standartu bērni gan saņem skābekli, bet uh, netiek veikta viņa uzraudzīšana. Skābeklis uh, tiek eh, padots uz acimāru, un tas var radīt eh, garīgus traucējumus. Pa... Bet netiek strādāts ar vecākiem, un tas var novest uh, pie smagiem traucējumiem, runājot par ilgtermiņa izmaksām saistībā ar smagām slimībām. Protams, ka bērnam būs uh, invaliditāte. Un tas, protams, rāda izmaksas ilgtermiņā, bet eh, varbūt arī vieglāki traucējumi, piemēram, grūtības mācīties, eh, viņiem tad ir grūtāk iegūt izglītību, ir mazākas darba iespējas, bet eh, šeit ir jāmin arī sociālais komponents vienā no pētījumiem, kurš man ir līdzi un kuru jūs varat uh, izlasīt, uh, apvienotajā karalistē šis pētījums parādīja, ka izmaksas ir iespējams ļoti būtiski samazināt, ja priekšlaicīgās dzemdības varētu tikt uh, izvilktas vēl par nedēļu. Katra diena ir svarīga. Un šeit ir runa ne tikai par tiešajām izmaksām, bet uh, arī par ilgtermiņa izmaksām. Šajā tabulā jūs redzat uh, cik eh, maksā hospitalizācija. Tās ir gandrīz četreiz lielākas izmaksas, un katrā no šiem rādītājiem ir parādīts, eh, cik eh, liels izmaksas rodas ar bērniem, kas dzimuši pirms 37. nedēļas. Tomēr arī ģimenei un sabiedrībai ir liels slūks, kā stāstīs Pīrs kundze, viņi nevar strādāt, Un tas, protams, ir privāts lēmums. Es, piemēram, vairs nelaidu pasaulē bērnus pēc tam, kad bija notikušas man priekšlaicīgas dzemdības, bet jāņem vērā to, ka 10% no bērniem piedzimst par agru un ir vērts padomāt par to, kādas papildu izmaksas uh, tas rāda mūsu veselības sistēmai. Mūsu pienākums būtu uh, domāt arī par migrantiem. Viņiem ir palielināts risks uh, priekšlaicīgām dzemdībām, un mums šie cilvēki būtu jāinformē par šo risku un jāatbalsta viņi arī konsultācijās, neatkarīgi no tā, kādā valstī mēs dzīvojam, kādā kultūrā, uh, jo mēs visi dzīvojam Eiropā un neatkarīgi no tā, vai mēs esam vīrietis vai sieviete. Mans uh, vīrs droši vien būtu nonācis reanimācijā, ja es nebūtu pārdzīvojis šīs uh, dzemdības. Ja, šis uh, puisis pašlaik ir 15 gadu vecs, un jūs redzat šajā fotografijā uh, arī koku, kas aug pie mūsu meitas kapa. Mums nepiedzima meita, jo nebija šādu kopīgu standartu, tāpēc es atbalstu, lai mēs kopīgiem spēkiem cīnītos par Eiropas eh, bērnu veselību nākotni un Eiropas nākotni. Liels paldies! Eh, tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. Bet eh, lūdzu, izsakieties īsi. Paldies, priekšsādātāji! Ähm, funktioniert sie? Ich werde mich sehr kurz. Es izteikšos pavisam īsi. Vispirms äh, gribēju izteikt äh, Spīras kundzei savu līdzjūtību, jo situācija, kāda tā tika raksturota, ir ļoti sarežģīta. Tomēr komisijai ir tikai ļoti ierobežotas juridiskās iespējas veselības jomā. Mēs varam nodrošināt informāciju, tas tiek darīts lielā apjom, apjomā, un Māderes kundze arī, Māderes kundzes organizācija arī ir iesaistījusies šajā jautājumā un izmanto šo informāciju. Šie projekti un informācija ir pieejama arī dalību valstīm, bet uh, tās ir dalību valstis, kas kaut ko īsteno balstoties uz šo informāciju, un komisija tur nav nekādas ietekmes. Dalību valstīm pašām ir, vienīgajām ir bāze, lai veiktu kādas uh, pasākums. Tas ir viss, ko komisija varētu varēju šeit teikt. Paldies Vērtsonika kungam. Paldies priekšsēdētājiem. Es gribēju teikt, ka augsti novērtēju Spīras uh, un Māderes kundzes centienus. Es tiešām novērtēju viņu pūliņus, viņu rīcību, kas ir veltīta perinatālās aprūpes standartu izstrādē. Es apbrīnoju viņu entuziasmu. Es uzskatu, ka tas patiešām ir pienākums katrai valstī noteikt šādus standartus. Daudz kas uh, tika teikts par izmaksām un gribēju jautāt spīras kundzei. Vai jūs uzskatāt, ka finanšu jautājumi arī šeit ir svarīgi? Nu, šķiet, kāds eh, pieminēja ietaupījumus, eh, bet kā jūs to redzat? Eh, dziękuję, pani przewodnicząca. Paldies, priekšsādātāji, saka Valēnas kungs. Annas Spīras lūguma raksts par Eiropas, kopējiem Eiropas standartiem, profilakses un ārstēšanas iniciatīvām, kas attiec grūtniecību un zemdībām, ir uh, interesants, un es uh, ar lielu interesi esmu sakojis uh, eh, šim lūgumrakstam. Manā gadījumā tas bija diezgan grūti. Problēmas, kas minētas šajā lūgumrakstā, ir ārkārtīgi svarīgas. Nu, šeit mēs runājam par regulējuma trūkumu vai nepietiekumu regulējumu, kas ir novērojams dažās dalību valstīs veselības aprūpes standartu ziņā. Un ir nepieciešams nodrošināt, ka ir pietiekamas iespējas un procedūras dzemdībām jaundzimušajiem un mātēm. Un Varbūt eh, tādā gadījumā mums nebūtu jārisina šī smagā situācija, kur mēs skatām šodien. Ir nepieciešams nodrošināt, eh, ka medicīniskās iespējas ir pietiekamas, lai nodrošinātu jaundzimušo bērnu veselību. Standarti, ko piedāvā izstrādāt eh, Spīras kundze, varētu būt kā salīdzinošs kritērijs. Un uh, Tāpēc es atbalstu Spīras kundzi un uzskatu, ka Eiropā vajadzētu noteikt zināmus perinatālos standārtus. Jo mēs uh, uzskatām, ka katrs jauns Eiropas pilsonis Eiropu padara spēcīgāku. Un noslēgumā kādam gan vajadzētu būt uh, šo standartu apjomam, kādai vajadzētu būt formai, vai jūs uzskatāt, ka tie varētu mainīt situāciju? Un, ja šādi standarti pagātnē būtu bijuši, vai jūsu dēlam būtu lielāka iespēja dzīvot pilnvērtīgu dzīvi? Un vēl viens jautājums Māderes kundzei. Kāda ir jūsu nostāja? Kā jūs eh, raugāties uz eh, šādu standartu izstrādes iespējām Eiropā? Un eh, kāda mana kolēģa, kura nevarēja būt uh, klāt šajā sanāksmē, lūdzu man uzdot divus jautājumus no viņas. Kādas iespējas jūs uh, redzat šo standartu noteikšanā, vai jūs domājat, ka tas ir iespējams, un kādus ietaupījumus tas varētu sniegt? Paldies, neviens cits nevēlas izteikties, un tāpēc eh, es došu vārdu uh, komisārei atbildēt. Ehm, oczywiście e, chciałam bardzo serdecznie podziękować za pytania, dużo tych pytań. Vispirms es gribēju pateikties par šiem uzdotajiem jautājumiem. Tie bija vairāki, bet es mēģināšu atbildēt īsi. Standartu ieviešana un juridisko normu noteikšana ja tie būtu noteikti kā tiesību akts. Domāju, ka tas garantētu to, ka dzīvības glābšanas aprīkojums būtu labāks. Da komisija saka, ka tā ir dalība valstu prerogatīva, bet, ja mēs raugāmies uz nabadzīgākajām dalību valstīm, vai viņas tam piekristu, jo mēs taču, protams, runājam par aprīkojumu slimnīcās, vai mēs uh, liktu iepirkt uh, skābekļa padeves uh, aprīkojumu, inkubātorus slimnīcām, un tādā gadījumā, ja šādas aprīkojums uh, būtu, tad eh, daudziem bērniem nevajadzētu nonākt tādā situācijā kā manam dēlam. Viņš eh, būtu saņēmis eh, skābekļa padevi slimnīcā, ja tāds aprīkojums būtu pieejams. Ir situācijas, kurās sievietes nezin pie kā vērsties, un varbūt viņas domā, ka Varbūt viņām būtu jāsniedz eh, zināma drošība par to, ka inkubators būs pieejams, ja notiks priekšlaicīgas dzemdības. Protams, ka ir eh, zināmas vadlīnijas, bet tās ir tikai rekomendācijas, kas attiecas uz eh, medicīniskā personāla rīcību, bet ne aprīkojumu. Tas ir atstāts dalību valstu kompetencēm. Tomēr aprīkojums ir izšķirīgs vecākiem, tādiem kā man, ir jāatsakās no sava darba, un ļoti bieži ģimene nemaz nevar uz, uzņemties šādu slogu. Palielinās šķiršanos skaits, un kurš tad uh, uzņemsies rūpes par šo ģimeni? Kurš uh, sek šīs izmaksas? Es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu sniegt palīdzību neaizsargātiem vecākiem, un uh, tā kā mēs zinām, ka dzimstība Eiropā ir maza, vecāki nevēlas 3-4 eh, bērnus, tad varbūt būtu rentablāk nodrošināt, ka tiek ievēroti zināmi standarti attiecībā uz eh, drošību un perinatālo aprūpi. Es nerunāju par pilnīgi visām procedūrām, bet eh, varbūt atbalsta sniegšana grūtniecei, kā medicīnisko pakalpojumu izmantotājai, varbūt sievietei vajadzētu Viņi, protams, dara visu, ko viņa var, bet eh, reizēm sieviete nevar ieplānot nonākšanu slimnīcā, mēs nevaram ieplānot to, ka uh, notiks priekšlaicības dzemdības, bet uh, atvainojos, ka es uh, neatbildēju uz visiem jautājumiem, man tas nenākas viegli. Liels paldies! Domāju, ka jūs atbildējāt uz visiem jautājumiem. Bet, lai vai kā, es domāju, ka mums prātā ir arī vēl citi jautājumi, tāpēc vajadzētu paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu. Aicinātu komisiju izvēlēties atšķirīgu pieeju. Mēs saprotam, kādi ir ierobežojumi institūciju pilnvarām, bet varbūt mēs varam aicināt vietējās iestādes, ko darīt. Vienlaicīgi mēs varētu aicināt komisiju noraidīt finanšu instrumentus, ko tā min savā rekomendācijā. Ir iest... Eiropas Savienībai ir vairākas iespējas, kā domāt par piekļuvu veselības pakalpojumiem, un es domāju, ka ir iespējams palīdzēt valstīm, kurām ir grūtības sasniegt Eiropas standartus. Tāpēc uh, mums uh, nevajadzētu aizrauties uh, ar emocijām, bet vienlaikus es domāju, ka būtu jāpatura komitejas uzmanība pieminētajām tēmām. Ja neviens uh, vairāk neko nevēlas teikt, tad uh, slēgsim diskusijas par šo lūgumu rakstu. Paldies lūgumu rakstu autoriem. Un mēs saglabāsim kontaktu strādājot pie šīs petīcijas nākotnē. Tagad pāriešu pie nākamā punkta. Paldies, Direktamente, la parola. Tad vēl Jānis Kundzes viedoklis. Runātāji bez mikrofona. Mums lūdza sniegt atzinumu par 2014. 2020. gada pilsoņu tiesību programmu atbildīgā komiteja ir Lībe komiteja. Pēdējo gadu laikā aizvien lielāks lūguma rakstu skaits ir reģistrēts saistībā ar problēmām, kuras, ar kurām saskaras Eiropas nevis pilsoņi attiecībā uz viņu eh, tiesībām uz uh, brīvu pārvietošanos. Aptuveni 25% no visām, visiem lūgumrakstiem ir saistīti ar šo tēmu. 2010. gadā bija ziņojums uh, par efektīvu darbību, un tur tika secināts, ka Eiropas pilsoņiem joprojām ir uh, problēmas uh, īstenot savas pilsoņu tiesības. Vairums eh, no sūdzībām eh, ir saistīts ar birokrātiskām, birokrātiskiem šķēršļiem, kā arī ar administratīvo eh, procedūru kavējumiem. Un tas ir saistīts, zināmā mērā, ar pārmērīgu bi birokrātisko slogu un daļai arī ar to, ka nepareizi tiek uh, īstenoti un realizēti Eiropas Savienības tiesību akti. 2010. gada oktobrī Bija 63 eh, eh, pārkāpuma procedūras, kas tika uzsāktas pret eh, valstīm saistībā ar brīvu pārvietošanos. Aptuveni puse no Eiropas Savienības pilsoņiem, 48%, norādīja, ka viņi nebija informēti par savām tiesībām kā Eiropas Savienības pilsoņiem. Daudz pilsoņi uzskata, ka informācijas trūkums ir lielākais šķēršļis, lai realizētu savas tiesības uz brīvu pārvietošanos. Attiecībā uz Eiropas Savienības eh, pamatiesību hartu tātad eh, ir eh, zināms, zinām, neizpratni par to, kuros brīžos šī harta ir jāpiemēro un kad nē. Par spīti tam, ka uh, ir panākts progress saistībā ar sieviešu un vīriešu uh, vienlīdzību, tomēr joprojām ir liels problēmas gan Eiropas Savienības, gan valsts līmenī. Um, Un eh, vardarbība ģimenē joprojām ir viens no eh, šiem te aspektiem, kas pierāda šo problēmu. Eiropas Savienība ir eh, kļuvusi par dalībnieci ANO konvencijai par cilvēkiem ar invaliditāti. Tomēr šie cilvēki vēl nevar izbaudīt savas tiesības, kuras ir iekļautas šajās konvencijās lai sniegtu skaidrus uh, rezultātus pilsoņiem un uzņēmumiem, šīs tiesības uh, ir jābūt, tam ir jābūt zināmām tiem, uh, kuriem tiem pienākas, un cilvēkiem ir, cilvēks ir jāizv, jāinformē par šīm te tiesībām. Un tās ir efektīvi jārealizē Eiropas Savienības teritorijā. Un to var darīt atbalstot apmācību un informējot sabiedrību. Uh, Uh, kā arī atbalstot dažādas uh, starptautiskās sadarbības tīklus. Turklāt Eiropas Savienībai ir arī um, jāizmanto analītiskā bāze, lai šādā veidā atbalstītu politikas uh, veidošanu uh, pilsoņu tiesību jomā. Pilsoņu tiesību uh, programma no 14. līdz 20. gadam tā izriet no trīs iepriekšējām programmām. Uh, Eh, tad, eh, fundamentālās tiesības un eh, pilsoņu tiesības, Dafnes programma, kā arī tad, diskriminācija un daudzveidība, kā arī dzimuma vietas vienlīdzība, kā arī uh, programma nodarbinātībai, tā saucamā progresa programma. Uh, tas uh, ir apvienot, tā ir apvienotā pieeja, un šādā veidā fondi tiek efektīvākā veidā pārvaldīti. Un tas nozīmē arī to, ka ir mazāk administratīvo procedūru, vienkāršākas struktūras, un eh, noteikumi ir vairāk harmonizēti. Apvienojot programmas, eh, tiek panākta arī eh, labāka fondu līdzekļu piešķiršana. Un, un to, to, ka šie līdzekļi tiek piešķirti koordinētākā veidā, mūsu komiteja saņem ļoti daudz lūgumrakstu saistībā ar mērķiem, uz kuriem attiec šī programma. Uh, Un daži no lūgumrakstu autoriem ir norādījuši, cik svarīgs ir finansējums, un viņi ir uh, norādījuši uz grūtībām piekļu, piekļūt finansējumam, jo sevišķi saistībā ar nacionālajiem projektiem, kurus ir iesniegušas mazas nevalstiskās organizācijas. Līdz ar to uh, šo te līdzekļu uh, godīga piešķiršana ir ļoti nepieciešama. Finansējumam ir jābūt pieejamam ne tikai uh, plašajiem, uh, lieliem tīkliem, bet arī mazākām organizācijām. Uh, Es tiešām uh, gaidu uzklausīt jūsu komentārus, un mēs uh, tikai paužam uh, savu atzinumu. Lība šajā gadījumā ir atbildīgā komiteja, un uh, termiņš uh, ir 8. maijs tātad, projekta apspriešanai, un pieņemšana tiek paredzēta uz jūliju. Jūlija plenārsēdē. Paldies! Grazie, la kolēga Valjana, per averci. Paldies, Valjans kundze par to, ka iepazīstinājāt ar šo atzinumu, kas ir ļoti svarīgs šai komitejai. Neviens nav lūdzis eh, vārdu. Bet es zinu, ka kolēģi rēģēs nākamajā komitejas sanāksmē. Bet jūs minējāt daudzus jautājumus, kuri m, mm, tika skatīti šīs dienas sanāksmes laikā. Paldies, Valjāns Kunds. Tagad ķersimies pie ziņojuma par eh, vizīti uz Berlīni. Delegācijas eh, vadītājs Landes Kungs. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es biju domājis, ka mana kolēģi izteiksies par šo jautājumu, taču es varētu īsi rezumēt to, kas ir noticis līdz šim. Tiešām notika šī misija. Jotovs kundze ierosināja šo misiju, braukšanu uz Berlīni, un mums ir pamata dokuments, tāds kā darba dokuments, pagaidām, kas nav galīgais ziņojums, bet šis darba dokuments ir tāds kā projekts, mēs varam vēl to grozīt komitejā Un gal galā mums vajadzētu panākt konsensus vai kompromisu šajā ziņojumā, par kuru pēc tam varētu balsot lūgumrakstu komiteja. Un pēc tam šo dokumentu varētu arī publicēt. Mm, šo dokumentu veidos tātad tie cilvēki, kas bija delegācijas sastāvā. Šodien neko vairāk es jums nevaru pastāstīt. Šodien mēs būtu varējuši šo dokumentu jums prezentēt, taču mums nav bijis laika izstrādāt tā pamatu. Mēs ļoti daudz runājam par metodiku, un tagad mazā darba grupa tiešām ķerksies pie eh, nepieciešamajiem grozījumiem šī dokumenta pamatā. Es atbildēšu uz jautājumiem, ja jums tādi ir. Megetta kungs. Es nebiju gaidījis, ka tik ātri tikšu pie vārda. Gribēju pateikties uh, Filipam par šo situācijas skaidrojumu. Es domāju, ka tas ir tas ceļš, kur mums vajadzētu iet lai mums e, būtu laiks satuvināt e, pretrunīgās nostājas. Protams, ka šādas domstarpības ir, un Filips to ļoti precīzi raksturoja. E, ja laika grafiks to atļaus, tad es domāju, ka zināms mērķis, mēs varam pietuvoties šim mērķim. Jāra kungs. Jā, liels paldies. Es varu izteikties pavisam īsi. Paldies Filipam Delongam, un es domāju, ka tā ir pareizā procedūra. Mans lūgums būtu tikai tāds, ka kādā no nākošajām sanāksmēm mēs varētu iepazīties ar darba grupas sagatavoto ziņojumu. Un, un protams, ka jāgaida vairākuma atbalsts, bet uh, es ceru, ka jums kā grupai tas vēl izdosies, uh, izdosies to laicīgi panākt, lai mums nedaudz ātrāk kā nākamais sniegs, ka tas būs. Legutko kundzi, kungs, jā, pavisam īsi gribu teikt, ka šī lieta jau ir ievilkusies, tiešām to vajadzētu pēc iespējas uh, pabeigt. Es saprotu, ka ir jau zināmas saprātīgas rekomendācijas, kas iekļautas darba dokumentā, taču jāsaka, ka mēs pārāk daudz laika esam tērējuši pie šī gala ziņojuma tapšanas, un nu ir pienācis laiks nākt klajā ar to. Bostināru kungs, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, man tikai viens teikums. Es esmu priecīgs par šo te uh, gudro priekšlikumu apsēsties atkal pie galda, turpināt strādāt, lai sasniegtu kompromisus, kas nāktu par labu mūsu komitejai un e, mūsu darba ticamībai. Esmu priecīgs par šo te rezultātu, kas ir panākts šodien. Domāju, ka šim piemēram vajadzētu sakot arī nākotnē, lai izvairītos no citiem konfliktiem. Uh, quindi, riassumendo i vostri interventi. Tātad, kolēģi, Rezumējot, varētu teikt tā. Ja es pareizi sapratu, kolēģi Jotulova arī ieradās. Es gribēju teikt, ka viņas šeit nav, bet viņi ir, un mūsu sēdi jau gandrīz ir beigusies. Jotulovs kundze, jūs arī varat izteikties, ja vēlaties. Уважаеми колеги, днес ще ви информирам. Godātie kolēģi, informēšu jūs par to dokumentālo darbu, ko esam veikuši attiecībā uz, ziņojumu, uz, uz faktu vākšanu Berlīnē. Mums ir informācija par jaukto laulību šķiršanu un statistiskā informācija. Pat tad, ja ir cilvēki, kas piedar pie vienas tautības, varbūt dažādi strīdi, piemēram, par to, pie kā paliks bērns, bet pārobežu šķiršanās ir īpaši bīstami, tā, īpaši tādos gadījumos, kad vienam no vecākiem nav nekāda zināšana par juridisko sistēmu. Faktu vākšanas misiju organizējām tādēļ, ka bija iesniegt daudz lūgumu raksti mūsu komitejā par to, kādas problēmas ir ar bērniem šādās te šķirtās ģimenēs. Lūgumraksta autors sūdzējās, ka Jūgemdans pašvaldībā tiek pārkāpti dažādi noteikumi un tiek pieņemti lēmumi, kas ir diskriminējoši, un bieži vien pašvaldība arī iejaucoties tādos gadījumos, kad šāda iejaukšanās nav pieļaujama 2007. gadā jau lūgumrakstu komiteja devās uz Vāciju. Daudzi lūgumi ir pienākuši par to, ka ir notiek diskriminācija pret vecākiem, kas nav vācu izcelsmes vecāku, un šajās šķirtajās ģimenēs bērnam neļauj runāt viņa dzimtajā valodā. Mēs tikāmies ar dažādu organizāciju un pašvaldību pārstāvjiem. Uh, šajā reģionā misija bija ļoti īsa, un tāpēc mēs nevarējām saņemt vispārēju ļoti plāšu pietiekamu informāciju. Mēs nosūtījām vēl rakstiski jautājumus uh, dažādiem pašvaldības iestādēm, un tādēļ arī tik gari ievilkās šī dokumenta sagatavošana. Mums ir notikušas vairākas sēdes ar citiem kolēģiem, mēs sagatavojām teksta pamatu, un tagad mēģinam panākt konsensus. Jūs, protams, sapratīsiet, ka jautājums ir ļoti delikāts Mēs nevēlamies iejaukties dalību valsts likumdošanā vai arī apstrīdēt subsidaritātes principu. Un tomēr no otras puses. Mēs gribētu sagatavot formālu dokumentu, kas varētu palīdzēt tiem cilvēkiem, kas ir vērsušies pie mums un kas gaida šādu palīdzību. Gribu pasvītrot, ka turpinām saņemt dažādas vēstules no pilsoņiem, kas saskaras ar šādām problēmām kur valsts varas iestādes nerīkojas saskaņā ar šo pilsoņu gaidām. Mēs vēlamies, lai mūsu dokuments būtu uzskatāms par soli pretim risinājumam šajā problēmā. Esam pārliecināti, ka varēsim sagatavot tādu tekstu, kas būs atbalstāms visiem, jo tas balstīsies uz konsensus. Un mēs šo tekstu jums piedāvāsim nākamajā sēdē. Paldies! Prasime. Paldies jums par šo izklāstu. Nākamajā komitejas sēdē mēs iekļausim darbu kārtībā šo te dokumentu apstiprināšanu. Vīland kungs, lūdzu. Pavisam īsi. Gribēju pateikt dažus vārdus. Es priecājos, ka šajā jautājumā vēl notiek kāda kustība. Un man ir svarīgas trīs lietas. Vispirms, šis uh, lūgumraksts tika atzīts par pieņemamu un pēc būtības eh, tiek sacīts, ka Savienības pilsoņiem tiek, radītas, tiek radīta tāda ierobežojuma. Tā tad ir jākoncentrējas uz secinājumiem. Un tā kā laika bija ļoti maz, mēs ar Jāra Kongu, ja tā drīkst teikt, eh, uzkārāmies ar šo programmu. Un No trijām dienām tur palika tikai viena. Un eh, pēc būtības mums ar Vācijas iestādēm nebija pietiekami daudz laika pārunāt. Es uh, uzskatu, ka faktu izzināšanas misijās, tam es piešķiru lielu vērību, ir eh, šīs komisijas acis un ausis un tas, ko redz acis un dzird ausis, tiek ziņots, un par to mēs nevaram balsot. Tomēr, ja mēs nosūtam kaut kur ausis un acis, tad ir uh, jāpanāk vienošanās par secinājumiem, un tad varētu iesniegt grozījumus, un komiteja par to nobalso kopumā. Jo tas, ko redz ausis un acis, tas ir pakļauts visai komitejai. Paldies. Jotovs kundze. Jotovs kundze, es gribētu pateikties Vīlanda kungam par viņa viedokli. Viņš bija arī delegācijas uh, ārkārtas loceklis, un Vīlanda kungam ir tiesības personisko viedokli, kas nav saistoši pārējiem delegācijas locekļiem. Nākamajam runātājam vienu minūtu, lūdzu. Dokument, ka nous avons. Dokuments, ko mēs esam izstrādājuši kā darba dokumentu, tiks likts uz balsošanu. Mums bija cits dokuments, kas bija daudz plašāks. Vairums delegācijas locekļu, kas devās uz Berlīnu, ir gatavi atbalstīt šo darba dokumentu, jo tajā ir vairums deputātu priekšlikumu, to deputātu, kas bija šajā delegācijā. Tas pirmais komentārs. Otrakārt, mēs vēlamies, lai par šo dokumentu notiktu balsojums, jo tas, mūsuprāt, būs objektīvi un demokrātiski. Mēs gribējām balsot pirmkārt pašā delegācijā. Un treškārt, es nevaru piekrist tam, ko piedāvā Vīlanda kungs Nezinu, kāda ir mūsu pieredze līdzīgos gadījumos. Darba grupas locekļiem šķiet, ka mums ir tiesības meklēt konsensusu, iekšēji grozot šo dokumentu tā, lai gala versijā, ar kuru mēs iepazīstināsim komiteju, uh, būtu pieņemams visai delegācijai. Mums šķiet, ka komitejai vajadzētu balsot tikai par vai pret šo dokumentu. Ja ir kāds deputāts, kas nav piedalījies neuzklausīšanā, kas nav strādājis pie visiem šiem dosie, izpētījis tos, kam nav arī nekādas intereses par šīm tēmām, kā visi šie deputāti no mūsu komitejas varētu iesniegt grozījumus mūsu piedāvātajā tekstā jo viņiem taču nebūs pilnu zināšanu. Viņi nav būs bijuši ausis un acis, kas ir šīs komisijas sūtņi eh, Vācijas valstī vai Berlīnē konkrēti. Uh, Man ir liela cieņa pret uh, eh, lūgumu rakstu komiteju un visiem tās locekļiem, taču es tāpat laikā uzskatu, ka darba grupai ir pienākums izstrādāt šo darbu dokumentu, kas būtu atbalstāms visiem, un pēc tam ir, jāmaina, ir jābalso par šo dokumentu, bet to nedrīkstētu grozīt komitejā, jo tādējādi pieeja nebūtu konsekventa. Godātie kolēģi, mums atvēlētais laiks ir beidzies, tagad pāriesim uz angļu valodu, jo nevaram ilgāk aizturēt vairs tulkus.